Sie haben hoffentlich einen. Es ceru, ka jūs esat labi atpūtušies vasaras laikā un esat atgriezušies uh, pilni spara un jaunu spēku, lai mēs kopīgi varētu veikt mūsu uh, uzdevumus. Šajā laikā, šajā sezonā bija piedāvājums uh, nedaudz grozīt darba kārtību, proti par CETA runāt rīt, es gan nevēlētos to pieņemt, jo ir kolēģi, kas varēja būt klāt tikai šodien. Nu, un ja mums nepietiks laika, tad mēs šo punktu turpināsim rīt. Vai ir vēl kādi priekšlikumi grozīt darba kārtību? Nē, tad esam to pieņēmuši. Otrais punkts sēžu protokolu pieņemšanu. 30. jūnija sēdes protokols tiks pieņemts pašreizējā versijā, ja līdz šīs sēdes beigām nebūs iesniegt nekādi grozījumi vai pretenzijas. Trešais punkts. Šodien Pie mums būs eh, delegācija no Indonēzijas. Es nezinu, vai viņi jau ir ieradušies. Arī delegācija no Kenijas ar atbildīgo tirzniecības ministru, ko sirsnīgi sveicu pie mums. Haben, um, wie üblich, einmal Vienreiz gadā mēs arī organizējam tikšanos ar ES valstu vēstniekiem un e, parlamentāriešiem. Tas ir paredzēts otrdien, 6. septembrī. Visi kolēģi ir laipni lūgti piedalīties, un jūs varēsiet arī drīzumā iepazīties ar darba kārtību. No 18. līdz 22. jūlijam mūsu delegācija devās uz Nairobi, šīs komandējums bija ļoti auglīgs, mums bija daudzas divpusējas tikšanās, kā arī runājām par mandāta piešķiršanu un ļoti daudz diskutējām par investīciju aizsardzības mehānismu un Eiropas modeli, tirzniecības modeli kopumā. Par to mēs arī nākamajā sēdē eh, diskutēsim plašāk. Austrālijas ārlietu ministrs ieradīsies Briselē nākamā ceturtdien un būs kopīga afet inta sēde 8. septembrī no rīta. Delegācija no Indonēzijas no Indonēzijas parlamenta ir uh, ieradusies un gribēja arī jūs uh, laipni lūgt mūsu sēdē. Un jāsaka, ka tas ir arī tāds labs brīdis, eh, ka jūs esat ieradušies, jo tagad ir noslēgta partneru attiecību vienošanās 18. augustā tā tika noslēgta Indonēzija ir pirmā valsts, kas saņem 2016, sodass, äh, kas ir noslēguši šāda veida līgumu, lai äh, tātad flekt par äh, ilgspējīgu meža saimniecību. Šī vienošanās ir noslēgta, lai varētu garantēt arī tādu labu, efektīvu kokmateriālu eksportu. Ir arī vairākas procedūras ar Krieviju PTO ietvaros. Viena procedūra jau ir noslēgta. Krievija ir zaudējusi procesā par importu muitas nodavām dzērsēšanas iekārtām un palmu eļai. Krievija eh, līdz ar to, varam secināt, ir pārkāpus PTO normas. Eh, bija vairāk šādi tiesas procesi, bet jāsaka, ka šī ir pirmā reize, kad Krievija ir tikusi, kad ir bijis šāds spriedums Krievijas eh, gadījumā PTO. Un, dāmas un kungi, gribu jums pateikt, ka šo sēdi var skatīties arī tīmeklī Daudzi cilvēki tagad savās mājās sēž pie ekrāniem un seko šai sēdēji. Sveicu visus, kas to klausās Budapeštā, Lisabonā, Tallinā un visās citās Eiropas valstīs. Tie bija mani paziņojumi. Tagad mums vajadzētu runāt par importa noteikumiem eh, tekstilu izstrādājumiem no Baltkrievijas. Takulas kungs gan nevarēja ierasties, viņš ir referents, bet Grīs kundze viņu pārstāvēs un došu viņai vārdus. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, jūs informēšu tātad par šo jautājumu uh, eh, referentu referents nevarēja ierasties un par to atvainojas. Tātad šis jautājums tika apspriests jau pirms vasaras pārtraukuma. Tas ir diezgan tehnisks, bet arī politiski nozīmīgs. Komisija ierosina atcelt autonomās kvotas tekstilu izstrādājumiem un dažiem eh, citām precēm attiecībā uz Baltkrievijas republiku. Uh, ir uh, svarīgi uh, uzlabot tirzniecības attiecības uh, starp mums un Bul um, Baltkrievijas republiku. Tas ir svarīgi, lai modernizētu Baltkrievijas ekonomiku un nevar pie īstenot tādu dubult morālis, sodot vienas valstis par uh, cilvēktiesību pārkāpumiem un uh, citas valstis par šādiem pārkāpumiem nesodot. Um, esam ņēmuši vērā dažu kolēģu paustās bažas pirmajā viedokļa apmaiņā par šo jautājumu. Referents ir sastādījis grafiku un grozījuma iesniegšanas termiņš tagad ir 17. septembris. Šādi mēs mēs eh, varam arī ņemt vērā eh, vēlēšanu rezultātus Baltkrievijā, kas ir paredzēts 11. septembrī. Komisijas eh, ierosinājums atcelt autonomās kvotas tekstilu izstrādājumiem un apģērbam ir jābalsta uz regulu, pamatregulu par kvotām. Šīs Uh, kvotas attiecas uh, uz uh, Eiropas izstrādājumiem, kas ir pārstrādāti Baltkrievijā un tiek reeksportēti uz Eiropas Savienību. Šajā priekšlikumā komisija ir šo, nav šo punktu uh, Uh, ņēmusi vērā un tādēļ ir ierosinājumi šo trūkumu labot un adaptēt attiecīgi minēto regulu. Šie grozījumi ir neformālā veidā apspriesti ar padomi un komisiju, un ja tie tiks atbalstīti, tad mēs varēsim ātri pabeigt šo likumdošanas procedūru, pieņemot grozījumu pirmajā lasījumā. Paldies! Merci beaucoup. Dank... Paldies. Tagad ēnu referenti. Grācija prezidenta. Pirmais runātājs. Paldies priekšsēdētāji. Kā Jāsaka, ka, protams, šis jautājums nav tikai tāds tehnisks, tam ir arī politiska dimensija. Un uh, referents apgalvo, ka uh, par grozījumiem vajadzētu runāt tikai pēc vēlēšanām Baltkrievijā. Es domāju, tas ir pareizi. Tas uh, ir saistīts ar tirzniecības politiku, bet, nu, jāskatās, kas notiks arī konstitucionālā līmenī ir vairāki politiskie ieslodzītie, kas ir tikuši atbrīvoti, nu tas ir ievērojams progress, un tāpat arī viņi sāks izmantot Erasmus programmu Baltkrievijā. Mēs uzskatām, ka komisijai uh, ir jāveic ietekmes izvērtējums. par uh, tirdzniecību un, protams, ir uh, jābūt arī garantijām par tekstilu izstrādājumiem, lai uh, šeit arī nerastos nekādas um, komercijas uh, komerciālās deformācijas mana politiskā grupa atbalstīs šo priekšlikumu it sevišķi runājot par kvotu piešķiršanu. Tam ir arī, protams, politiska nozīme, neaizmirsīsim to. Paldies, Karolīnas kundze, paldies priekšsēdētāji. Es varu kolēģiem piekrist, ka šis ir patiešām uh, būtisks lēmums un uh, progress demokrātiskajā jomā Baltkrievijā ir augstu jāvērtē un arī politisko ieslodzīto atbrīvošana ir laba zīme. Nu, tādēļ mēs varam arī runāt par attiecību uzlažo, uzlabošanos starp ES un uh, Baltkrieviju. Ja mēs runājam par tekstilu izstrādājumiem, šī lēmuma pieņemšana būtu no diena tāda svarīga zīme, un tā varētu arī turp, turpmāk uzlabot attiecības starp ES un Baltkrieviju. Jāsaka, ka šis lēmums nebūs pārāk tālajošs, tātad runājot par autonomo kvotu uh, likvidāciju, un es piekrītu arī referentam šajā jomā. Mm un ierobežošana, ierobežojumi nebija patiešām pārāk auglīgi. Mēs paši varējām pārliecināties, kā tas ietekmēja situāciju Baltkrievijā, un uh, 11. septembrī ir paredzēts parlamentu vēlēšanas. Es pied... arī runāju ar Gizelu Būmu, kas ir Eiropas padomē, viņa vada antidiskriminācijas komisiju un viņa arī bija kā novērotāja un arī kā novērotāja piedalīsies vēlēšanās un es vēl ar Gizelu apspriedīšos un tad mēs skatīsimies, vai ir iespējams atteikties no šīm autonomajām kvotām. Protams, Baltkrievija ir jāatbalsta ceļā uz demokrātiju un tiesiskumu, bet nevajadzētu, protams, arī aizmirst, ka ir daudz demokrātiju deficītu. Un... Danke. Dankeschön. Ja, Kempel ist nicht. Mēs tā tad piekritīsim, uh, lai atteiktos no šīm kvotām. Lūdzu, uh, nākamā runātāja. Jā, labdien, uh, Dēvids Kembels Banermans nevarēja šorīt ierasties. Mēs atbalstām sadarbības paplašināšanu starp ES un Baltkrieviju, un lai gan Baltkrievija E, nav īpaši šīs kvotas izmantojusi. Jāsaka, tas ir nozīmīgs politisks solis. Un, e, ja mēs gribam e, nu, viņus arī virzīt, viņiem palīdzēt ceļā uz demokrātiju, tas ir, protams, ļoti svarīgi. Baltkrievija, protams, nav pilnīgi demokrātiska un brīva valsts, bet mums ir jāturpina viņi uzslavēt, ja viņi sasniedz kādu progresu un arī jānorāda uz uh, to, ja ir deficīti. Es uh, gribētu arī nedaudz uh, papildināt to kolēģu balsis, kas runāja arī par problēmām Baltkrievijā. Daudzi teica, ka vajadzētu nogaidīt vēlēšanu iznākumu pirms atteikties no kvotām. Ko par to domā komisija? Un vai arī ES novērotāji tiks sūtīti uz šīm vēlēšanām? Mums noteikti ir kāds jāsūta un ir 400. 80 novērotāji ir paredzēti, bet 320 runā par neatkarīgu valstu sadraudzību. Paldies! Es bedanku viņš. Šauca kungs, jā, paldies! Un es eh, novēlu mums visiem ražīgu darba cēlienu šajā otrajā 16. gada pusē. Mēs, kā NGL grupa, atbalstām referenta izvēlēto pieeju. Nu, varbūt daži vārdi par politisko dimensiju. Tagad eh, G20 valstis gatavojas samitam Kančo un tiek runāts arī par to, kā G20 uzlūko tirzniecības sistēmas uzbūvi kopumā un izmaiņas tajā, un Baltkrievija nav PTO. Tādēļ ir jādomā, ko Eiropas Savienība darīs, kā tā izkops savas turpmākās attiecības tirzniecības plāksnē ar šīm valstīm, kas nav PTO. Tas interesē gan pilsoņus, gan arī politiķus un es domāju, ka mums vajadzētu uh, atbalstīt uh, mūsu referentu priekšlikumu. Paldies! Paldies! Tagad komisija. Džēna Hamilota. Labrīt! Es strādāju tirzniecības ģenerāla direkcijā, nodaļā, kas sadarbojas ar Baltkrieviju. Jāsaka, ka esmu arī atbildīga par sadarbību ar Krieviju, un jūs teicāt, ka pirmo, pirmā lieta par tarifiem tika uh, vinēta, bet mēs tāpat vēl vienā tiesas prāvā uzvarējām. Līdz ar to ir neviena uh, prāva, kurā esam uzvarējuši, bet divas. Uh, Un jāsaka, ka šeit piedalījos sēdē jau 13. jūlijā. Es uh, neatkārtošu visu, kas jau izskanēja toreiz. Mēs vienojāmies par atteikšanos no kvotām, tā tad bija šis uh, grozījums uh, par tirdzniecību, tas ir saistīts ar kvotām. Un tālāk par uh, gaidāmajām vēlēšanām. Uh, Jā, mēs uh, rūpīgi sekojam, kas notiek uz vietas, un noteikti arī ziņosim par pieredzēto pēc vēlēšanām. Un otrām kārtām par valstīm, kas nav PTO, tā skaitā Baltkrieviju. Arī ar šādām valstīm mēs, protams, varam uh, izkopa tādu komercpraksi un tagad ir paredzēts arī uzsākt sarunas ar Azerbaidžānu. Tā tāpat nav e, PTO dalība valsts, bet nu, tādam mērķim kaut kur e, tādā taustāmā attālumā vajadzētu būt klātesošam. Paldies! Thanks a lot! Paldies, Rīsas kundze! Okay. Jūs nerunāsiet? Alles ist klar! Labi, viss skaidrs! Grozījumi ir jāiesniedz līdz 19. septembrim, līdz pusdienas laikam. Un 12. un 13. oktobra sēdē, nu kādā no šīm dienām mēs balsosim, dārgie kolēģi. Tagad runāsim par trim punktiem kopā. Pirmām kārtām seši deleģētie tiesību akti par sešām valstīm, kas tiks izņemts no tirgus piekļuves regulas, jo ar šīm valstīm ir e, tagad jau notiek sarunas par partnerības līgumiem. Tālāk diskusija par partneru attiecību nolīgumiem ar Austrumāfrikas valstīm. Esmu tādēļ arī priecīgs, ka pie mums ir ieradies tirzniecības ministrs no Kenijas. Viņš arī vēlāk uzstāsies. Un jāsaka, ka Gana ir uh, pārrakstījusi pagaidu partnerības nolīgumu, un mēs par visiem šiem jautājumiem diskutēsim. Tālāk, tagad par sešiem uh, deleģētajiem tiesību aktiem, kas tiek izņemti no tirgus piekļuves regulas. Botsvana, Kota divuāra, Gana, Namībija uh, un Svazilenda. Sākumā došu vārdu referentiem un pēc tam arī kolēģiem, nu, kas vēlēsies izteikties, un Par procedūru mēs lēmsim koordinatoru sēdē. Tagad uzklausīsim uh, referentu viedokļus. Jums visiem būs iespēja izteikties. Kolēģi varēs uh, piedalīties diskusijās. Un koordinatori vēlāk lems par izvēlēto procedūru. Šis ir tāds, nu, ļoti blīvs jautājums, un sākumā vēlējos dot vārdu uz trim minūtēm komisijai. Sandra, lūdzu. You, uh, Paldies. Uh, I will be very short indeed. Uh, Godātais Langas kungs, patiešām runāšu lakoniski. Jāsaka, ka piecas no sešām valstīm ir drošas, tās ir ratificējušas nolīgumus un ir izpildījušas visus priekšnosacījumus. Līdz ar to deleģētie tiesību akti kļūst lieki. Kenija joprojām nav ratificējusi šo līgumu un jāsaka, ka Mēs joprojām. Uh, mēģinām veist pārunas 8. septembrī notiks samits ar Austrumāfrikas valstu prezidentiem. Mums līdz ar to jābūt optimistiski noskaņotiem. Es gribēju pateikt, ka runājot par ratifikācijas procesu, Svezilēnda, Botsvana, Namībija ir ratificējušas līgumus, bet arī no Dienvidāfrikas mūs ir sasniegušas labas ziņas, jo Dienvidāfrikas parlaments vienbalsīgi ir ratificējis līgumu. Un jāsaka, ka uh, parlaments ir ratificējis vienbalsīgi, tā ir ļoti laba zīme. Un ja mēs runājam par visām tehniskajām detaļām, par to, kā komisija darīs, kas notiks ar preferencēm un tā tālāk, mēs esam gatavi uz to atbildēt. Nu, varbūt divpusējā kārtībā, varbūt nevajadzētu par to visu tagad diskutēt gar un plaši tagad. Uh, Ļoti labi. E, man pat vajadzēja tikai pusotru minūti, saka runātāja, ne trīs, kā jūs man atvēlējāt. Tātad Fjellner kungs nav ieradies, viņš ir atbildīgs par Rietumāfriku. Un grāfs Lamsdorfs tāpat nav klāt, bet Šalts kungs e, par Austrumāfriku ir gatavs runāt, un viņš ir zālē. Lūdzu. Have, have interesting... Uh, Mums jau bija ļoti saistoša uzklausīšana par šo tematiku. Un jāsaka, ka vairākas politiskās grupas bija pret uh, deleģētajiem tiesību aktiem. Un Mēs par to runājam tādā plašākā kontekstā, pirms pievērsāmies EPA ar uh, Austrum Āfrikas valstīm. Uh, Es gribēju pateikt divi 3b un 24a panti tirgus piekļuvas regulā eh, pie, piešķir pilnvaras komisijai, proti, ja tiek ratificēti EPA līgumi, izņemta šīs valstis no regulas aptvēruma. Uh, bet pagaidām tas nav noticis, e, kopš e, līgumi ir stājušies spēkā. Trešdien, 13. jūlijā, komisija mums piedāvāja priekšlikumu par sešiem deleģētajiem aktiem, kā jau jūs to teicāt, priekšsēdētāji kungs, tā tad atsaukt šo mm, preferenciālo piekļuvu tirgumu sešām Āfrikas uh, valstīm, mums, kā Eiropas parlamentam, vajadzētu pateikties komisijai par uh, šo iespēju diskutēt par deleģētajiem tiesību aktiem. Un jāsaka, ka tie nav tikai tādi komerciāli jautājumi, tie ir arī ļoti liela tāda uh, groda politiskā dimensija. Un šāda līguma parakstīšana ar ES noteikti ir politisks solis. Ko tas nozīmē mums un ko tas nozīmē šīm valstīm? Te mēs nerunājam tikai par regulu vai regulas piemērošanu. Mūsu grupa domā, ka vajadzētu nopietnāk uh, apspriesties arī par politisko ietekmi par to, kādu politisko nospiedumu uh, šis lēmums atstās uz mūsu turpmāko sadarbību, un jūs jau teicāt, ka Kenija joprojām nav parakstījusi šo vienošanos. Un jāsaka, ka Rietumā Afrikā situācija ir līdzīga. Mums vajadzētu runāt šeit skaidru valodu, un kad mēs runājam par ES Āfrikas stratēģiju, ko izstrādāja Mogarīnī kundze. Mm Mēs apzināmies, ka ar savām politiskajām un komerciālajām saiknēm, kas mūs uh, saista ar Āfrikas valstīm, esam atbildīgi arī par reģionālās sadarbības un attīstības virzību uz priekšu, lai uh, šīs valsts varētu pašas uh, labāk attīstīties. Un 208. līguma pantā ir teikts, ka Savienībai vajadzētu ņemt vērā visus attīstības uh, sadarbības mērķus, īstenojot uh, politiskās uh, nostādnes. Un šeit tirzniecība ir viens no pīlāriem. Mēs kā GUE NGL grupa uzskatām, ka deleģēto aktu pieņemšana ir pret šo uh, savienības garu, uh, Un jāsaka, ka komisija nav rīkojusies pilnīgi atbilstīgi. Un tātad termiņu vajadzētu noteikt uz 1. oktobri, vajadzētu šos aktus atsaukt, jo tas ir nereālistiski ņemot vērā šo īso laika posmu un ģenerālajā asamblēja Nairobi par to apspriedās, tur bija daudz Āfrikas valsts kenītai skaitā, un tas ir pietiekami labs iemesls, lai pateiktu, ka 1. oktobrs ir pārāk ātri. Un tas arī uh, neļauj šīm valstīm uh, piekļūt tirgū tādā, tirgum tādā preferenciālā veidā, un tas nenāks par labu šo valstu attīstībai ne eh, komerciālā, ne politiskā ziņā. Līdz ar to tas varētu radīt nevajadzīgus ekonomiskos zaudējumus attīstības valstīm. Es tagad beigšu savu uzstāšanos, bet eh, šie visi aspekti ir jāņem vērā. Varbūt par Gānu apspriedīsim vēlāk. Paldies! You really precise, you are... Nu tā tad precizējot jūs ierosināt noraidīt sešus deleģētos aktus un pagarināt termiņu šā, šo uh, aktu izskanīšanai. Now I will give the floor to... Tagad es došu vārdu citiem komitejas deputātiem, kuri vēlas uh, uzstāties lūdzu. Godātie kolēģi, liels paldies par Harmutā Šolcā teikto, teiktiem ievadvārdiem. Es gribu teikt no mūsu uh, grupas viedokļa šīs uh, valstis, par ko ir runa, vairs uh, tā tad. Mm, Uh, saņēma augstākas tirgus preferences nekā citas valstis, lai arī šīs vairs nav vismazāk attīstītās valstis. Parlamentā iepriekšējā sasaukumā mēs jau esam diskutējuši par šiem jautājumiem. Tātad šāda situācija neatbalsta PTO nosacījumiem un tomēr tas uh, tā joprojām notiek, un mums tagad parlamentā ir jā, jāapspriež, cik ilgi vēl šādi tiesību akti paliek spēkā. Mums ir bijusi viedokļu apmaiņa, un, šā, eh, un mēs esam panākuši eh, kompromisu, ka vēl no šā gada 1. oktobra uz diviem gadiem eh, mēs piešķirām papildu laiku šīm valstīm un komisijai karla, parlamentā eh, darbs, eh, darbs tiek apgrūtināts, ja mēs vienojamies par kaut ko, un pēc tam eh, šī vienošanās netiek ievērota. Tātad šīs valstis, par ko ir runa, ir rosināts parakstīt nolīgumus un šie nolīgumi nodrošina valstīm piekļuvu Eiropas Savienības tirgumu, un otrs puses nevajag sūtīt nepareizus signālus par atkal pagarinot termiņu. Mēs vienojamies pār šā gada 1. oktobri, un mums ir jāizvērtē to, valstu situācija, kam vēl šie nolīgumi ir jāapraksta, kam ir problēmas, vēl šeit ir runa par vienu vai divu uh, valstu situāciju. Mēs nevaram pieļaut eh, tā, eh, to, ka kļūstam par šīs situācijas ķilniekiem. Paldies, David, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī mana grupa vēlas eh, drīzāk iebilst pret šiem deleģētiem aktiem. Sandra runāja ļoti īsi, bet es domāju, ka vajadzētu varbūt izvērst šo paskaidrojumu runājot par Botsvanu un Svazilendu. Nu, Sandra uz to norādīja, bet viņa tā skaidri nepateica, vajadzētu atsaukt deliģētos aktus minētām valstīm, vai šis deleģētais akts, vai šie trīs deleģētie akti tiks atsaukti vai nē, par ekovāz šeit joprojām visas puses to nav parakstījušas, bet tā kāda Uh, Gana ir parakstīts 2007. gada mm, dokumentu uh, EPA. Un es gribētu zināt, kas notiek ar atbilstošiem deleģētiem aktiem, vai tie tiek atsaukti vai nē, kādēļ mēs sodām uh, uh Kodivāru un Ganu. Šajā gadījumā runājot par Kēniju. Uh, Šeit tiešām ir visarežģītākā situācija. Kenija ir paveikusi savus mājas darbus, lai parakstītu EPA, bet to ir pievīluši partneri un kādēļ šādā situācijā mums būtu jāsoda Kēnija, un tādēļ mēs nevaram atbalstīt šādos apstākļos deleģēto aktu attiecībā uz Kēniju. Un noslēgumā eh, gribu teikt, ka 1. oktobra termiņš pretēji eh, kolēģi teiktām iešķiet nereāls. Eh, varbūt mums vajadzētu kādu reālāku termiņu noteikt attiecībā uz šīm valstīm, jo mērķim ir jābūt nopietnam, bet šis 1. oktobrs nav nopietnas termiņš. Sandra, jums būs vēl iespēja atbildēt uz jautājumiem um, pēc tam, kad uh, kolēģi būs uzstājušies. Tagad vārds kā Kellerei. Paldies un atvainojos par um, aizkavēšanos, bet gribu teikt, ka arī mums būtu interesanti saņemt papildu paskaidrojums, kā to norādīja kolēģi, vai jūs atsauksiet šos deleģētos aktus un, ja jā, tad kurus. Uh, un kur, ar kur, kur, kuros gadījumos ir parakstīti pagaidu ekonomiskās partnerības nolīgumi un kuros ne, un attiecībā uz ekovas mums ir arī nu, lieli iebildumi. Mums būtu jādomā par uh, to, kāda būtu visaprātīgākā ekonomiskā struktūra šīm iesaistītām valstīm. Un reģionālā ekonomika ir jāizceļ, un tagad mēs pievēršamies atsevišķām ekoloģijas valstīm, bet citām nepievēršam uzmanību. Un es domāju, ka vēlāk mēs saskārsimies ar milzīgām problēmām reģionu attīstībā ekovas valstīs. Sākumā it kā tā bija reģionāla pieeja, tad ir palikusi tikai viena valsts, un tas viss nodara lielu kaitējumu reģionu ekonomikai, un mums drīzāk būtu jāveicina attīstības politika. Bet, diemžēl, šie priekšlikumi nu, neiet šādā virsienā. Tālāk uh, piekrīt kolēģiem par uh, termiņu. Nu, mūsu grupa nekad nav atbalstījusi šo termiņu. Tirzniecības nolīgums nevar noslēgt balstoties tikai uz kaut kādiem termiņiem. Tas viss tikai sarežģīti. Uh, Kenija jau tika pieminēta. Es domāju, ka mums ir jānosaka realistiskāki termiņi, un nevajadzētu arī šos termiņus izmantot kā šantāžas instrumentu vai kaut kādu politisku instrumentu, bet, diemžēl, šāda tendence pastāv. Nu, par šo 1. oktobru, nu tā ir tāda drīzāk politiska pieeja, kas nebalstās uz kaut kādiem rea reālām prognozēm, bet gan uz politiskām prasībām. Emma. Uh, Jā, paldies. Mēs pilnībā atbalstām EPA procesu ar AKK valstīm. Tātad attiecības veidojot uz uh, stabiliem tiesiskiem pamatiem. Uh, Austrum un Rietuma Āfrikas atsevišķām valstīm ir uh, problēmas ar EPA procesu pārakstīšanu. Šeit ir runa tīpaši par Gānu un Kēniju, kas ir sarežģītā situācijā, kas varētu zaudēt uh, šīs preferences un varbūt vajadzētu pagarināt termiņu šo valstu deleģētiem aktiem. Varbūt mēs no komisijas uzzināsim vairāk par šo situāciju, kas notiks tad, ja Austrum Āfrikas kopiena neparakstīs EPA un Rietuma Afrikā ir valstis, kuras atsakās parakstīt šos nolīgumus, bet mums vajadzētu saņemt informāciju arī no šīm valstīm. Tā ir partnerības, tie ir partnerības nolīgumi, un mums jāuzklausa savu partneri, un ir eh, nepieciešams šāds iespējas. Paldies, Marija! Paldies, priekšsēdētāji! Es patiesi nožēloju komisijas iniciatīvu, jo uh, tā nāk ļoti nepiemērotā brīdī. Uh, notiek ļoti sarežģītas uh, sarunas ar trim atsevišķiem Āfrikas reģioniem, un tagad rodas iespējas, ka komisijas taktika ir kaut ko uzspiest noteiktām uh, valstīm. Un, tiek pat nu, apdraudētas diskusijas uh, šo sarunu kontekstā. Šāda komisijas darba metode ir novedusi pie divām lietām. Pirmkārt, šo valstu ekonomikas ir destabilizēts, kaut gan Āfrikā pastāv tendence, ka ekonomika nostiprinās, ir tīpaši Kenijā, un es pateicos Kenijas pārstāvjiem, ka šeit ir ieradušies šīs valsts ekonomika diversificējas Un tagad, kad Kēnija dara visu, lai varētu pievienoties šim nolīgumam, un sākotnēji Kēnija absolūti nebija labvēlīgi noskaņot par šiem nolīgumiem, tagad mēs šo valsti mm, uztveram kā ķīlnieci un uh, būtībā negatīvi ietekmējam tās ekonomiku. Šāda pieeja no Eiropas puses ir absolūti nepieņēmama Un uh, runājot par Eiropas Āfrikas attiecībām, būtībā šeit tiek grauta uzticēšanās, un šāda pieeja ir absolūti uh, nepieņemama. Mums ar Āfriku šobrīd veidojas ne tikai ekonomikas uh, sadarbība, bet mums ir jāsadarbojas arī migrācijas jomā. Un tādēļ es aicinu komisijai būt konsekventākai un saskaņot rīcību starp uh, Tiesniecības ģenerāldirektorātu un ārējās darbības dienestu un veidējot reālu sadarbības politiku ar Āfriku, nevis kaut ko vienkārši uzspiest atsevišķām valstīm. Tālāk daudz tiek runāts par saprātīgiem termiņiem regulā par piekļuvi Eiropas tirgumu. Nu, e, ko mēs saprotam ar šo saprātīgo termiņu? Sākumā mēs runājam par reģionālu mēroga vnošanos, kad mēs konstatējām, uh, Eh, sarežģījumus šajā eh, jomā. Tad atgriezāmies pie pagaidu divpusējiem nolīgumiem. Mums ir pagaidu nolīgums ar Gānu. Un tagad mēs atkal ar šiem termiņiem atgriežamies pie reģionāla uh, mēroga nolīgumiem. Par ko tad ir runa? Vai par reģionālu dienvidu austumu rietumu nolīgumu vai arī par uh, reāliem termiņiem attiecībās divpusējiem nolīgumiem? Šobrīd valda pilnīgi hauss Šeit, piemēram, ir tagad teikts, ja ir divpusējs nolīgums ar Ganu, tad tomēr Gana netiks izslēgta. Un, ja mēs runājam par saprātīgiem termiņiem, nu, Dienvidu Āfrikā šis balsojums ir paredzēts 13. septembrī plenārs sesijā, un tad mēs varētu ievērot pirmā 1. oktobra kā termiņu, un tas būtu sakāms, teiksim, par Namībiju citām valstīm. Bet tagad par austrumiem un rietumiem šeit nav noteikts balstojuma termiņš Eiropas parlamentā pirms uh, oktobr, līdz oktobrim. Tas nozīmē, ka mēs sodīsim Āfrikas valstis tādēļ, ka paši nevaram Eiropas līmenī ievērot termiņus. Un tagad es gribētu jautāt komisijai, vai tā ir paredzējusi, ka mēs varētu par šiem reģionāliem nolīgumiem nobalstot parlamentā līdz 1. oktobrim. Un kas pārīkums, pat ja pirms diviem gadiem bija panākta vienošanās, situācija kopš tā laika ir mainījusies. Piemēram, politiskā situācija Burundijā attiecībā uz austrumu reģionu nolīgumu rada problēmas Eiropai Uh, balsojot par valsti, kur pilnībā neievēro kotanu nolīgumus, to pārkāpj. Un uh, vajadzētu iedarbināt kotanu uh, nolīgumu 96. pantu. Un mēs nevaram balsot par nolīgumu, uh, ja ir uh, iedarbināts 96. pants. Un jāsaka, ka situācija ir mainījusies. Uh, divu gadu laikā, ko to no 96. pāns ir eh, iedarbināts, un mēs nevaram pārakstīt šādu nolīgumu un to apstiprināt parlamentā. Un tādēļ es aicinātu pārskatīt DJ trade pieeju attiecībās ar Āfrikas valstīm. Jā, ja, vielen dank. Eh, ich finde auch die... Eh, Paldies. Es Es arī uzskatu, ka šie deleģētie tiesību akti ir tiešām ļoti neveiksmīgi instrumenti šai jomā. Nu, ja ir e, runa par partnerību, tad mēs kopīgiem spēkiem cenšas, cenšamies virzīties uz uh, priekšu, nu, un arī politiskā e, ziņā. Uh, Uh, šīm valstīm ir jārīkojas individuāli, nevis kaut kā vienkārši paziņot, ka pirms diviem gadiem esam kaut kādu formālu procedūru apstiprinājuši un uh, tagad nav citas izējas. Patiesībā jau arī parlaments pats nevar ievērot šos termiņus. Uh, runājam par šiem um, deleģētiem aktiem. Daži uh, attiecībās partnerības nolīgumiem pat ir lieki, un ja ir kaut kādas problēmas valstīs, tad jau to ne, tās nevar izsināt ar šādiem tiesību aktiem, bet gan politiskā līmenī tās ir jārisina, un tādēļ uh, varbūt uh, būtu jānoraida šie um, deleģētie akti vai vienkārši jāatsauc, jo tie jau ir novecojuši un nevaram mēs pa, pasliktināt partneru attiecības ar šādu tiesību aktu starpniecību. Paldies! Tagad vārds jautājumu, atbildēs jautājumiem. Nu jā, centīšos noskaidrot visus šos tehniskos jautājumus, jo uh, šī problemātika nav tik vienkārši. Tā tad eh, runa par reģionālo līmeni. Daži piedāvātie risinājumi nebija optimāli, bet Ganai un eh, Kodivārā ir jāsaglabā šīs preferences. Un izmantojot šos pagaidu nolīgumus. Mērķis jau arī ir reģions, un reģions mums joprojām šis mērķis saglabājas. Bet uh, ekovās ir uh, uh, tāds pagaidu, uh, pakāpenisks procents, mēs nevaram visu uzreiz sasniegt. Es gribēju atgādināt, ka uh, visu iedarbina EPA ratifikāciju. Tātad, ja tiek parakstīts šis nolīgums, tad tas tiek ratificēts un tad tas sāk darboties. Kas notika? Tiem, kam ir parakstīti pagaidu partnerības nolīgumi, tātad Ganai un um, Kodivuārai, uh, tās darbosies uh, šajā tirzniecības nolīguma režīmā, bet uh, tiem, kam nav paveicies, kā Kenijai, kas nav uh, ratificējušas šo um, reģionālo nolīgumu, un uh, šis reģionālais nolīgums nedarbosies, kamēr nebūs parakstījušas uh, un ratificējušas to visas uh, iesaistītās valstis. Un līdz ar to saglabāsies uh, iepriekšējā procedūra. Ja tiek izpildītas uh, prasības, tad preferences paliks spēkā. Es ceru, ka juridiskā ziņā es uh, jums paskaidroju, kāda ir situācija. Tāpat, nu jā, var jau teikt, ka šādi konkrēti termiņi, datuma noteikšana nevienmēr ir pamatota. Bet uh, runa ir par uh, to, ka mēs no, nodrošinam uh, piekļuvi tirgumu Eiropas Savienībai bez muitas nodevām. Un, nu, grūti ir salīdzināt, bet, teiksim, Bolīvijas attīstības līmenis varbūt nav gluži tāds pats, kā atsevišķām um, Āfrikas valstīm, pat ja mēs pie, nodrošinām bez, piekļuvi tirgumu bez muitas nodavām, tad ir jānodrošina, lai būtu kāds pīlārs, kas ir savietojams ar, ar PTO noteikumiem un piecām no sešām valstīm tā tas arī būs, bet Kenija vēl um, paliks vecajā režīmā arī pēc ratifikācijas. Es gribu teikt, ka mēs nekādu spiedienu nesam izdarījuši uz šīm valstīm. Mēs devām šīm valstīm iespēju. Bija iespēja arī izvēlēties vispārējo preferenču sistēmu. Un arī parlamentam uh, ir jāpieņem lēmums, mēs varam būt vienprātīgi vai varam arī nebūt uh, vienprātīgi, bet, nu, jāsaka, 12 gadu laikā mēs, nu, gan nesam nekādu īpaši lielo spiedienu izdarījuši, un uh, sākotnējais uh, termiņš, uh, ko parlaments aizstāvēja bija 16. Um, gada 1. oktobris, mēs runājām savulaik par 14. gadu. Es domāju, ka no juridiskā viedokļa ir uh, skaidra situācija attiecībā uz piecām valstīm, kas ir izdarījuši šo, pieņēmuši šo lēmumu, bet mēs joprojām orientējamies uz reģionālu līgumu. Neviena valsts nav atteikusies parakstīt uh, pār, ekonomiskās partnerības nolīguma un arī ziņas no uh, Nigērijas ir cerīgas. Bet mums ir jāsaprot, ka Ganas un Kodivāras pieņemtie lēmumi ir tādi, ka tās vēlas sadarboties ar uh, svarīgiem uh, ekonomiskiem partneriem, uh, un Eiropa ir ekonomikas, svarīga ekonomikas partneri un svarīgi partneri attīstības palīdzības jomā, un mēs joprojām uh, sadarbojamies ar šiem partneriem, un mums jādomā ir par citiem aspektiem, ne tikai par tirzniecības aspektiem, bet jādomā arī par citiem politikas aspektiem, cilvēktiesību jautājumiem, ilgtspējīgu attīstību un citiem. Nu, es iebilstu pret to, ka mēs kādu sodām. Nu, mēs eh, tā nevar teikt. Dažkārt varbūt šie uh, Uh, risinājumi nav gluži optimāli, bet jāpatur prātā, ka mūsu mērķis ir reģionālā sadarbība. Un ir jāpatur uh, prātā, ka ne visiem ir tādas attiecības ar mums kā šajā gadījumā, neatkarīgi no to uh, politiskiem mērķiem. Paldies. Hmm? So the question is, are you withdrawing? Jautājums ir par to, vai jūs atsaucat dažus no deleģētiem aktiem. Um, tā kā daži no tiem ir novecojuši, tad mums tā arī jārīkojas 8. jūlijā, jau ir izbeidzies termiņš, un nu, tagad ir šodien. Uh, Un es gribētu vēl arī pateikt jums par ratifikācijas datumiem. 3. jūnijas eh, Botsvana. Es šeit gribētu runāt par dokumentiem, kas ir iesniegti. Tad 3. jūnijas, Kotivāra 12. augusts, Gana 3. augusts, eh, Kenija. Diemžēl vēl nav nokārtojusi 6. jūlijas Namibija. Namībija 26. augusts Svazilandē, un mēs arī gaidām arī ratifikācijas instrumentu no Dienvidāfrikas, ko mēs cerams ieraudzīt nākamnedēļ. Helmut. Helmut. But to be very concrete. Uh, un Sandra, varbūt konkretizējot uh, vēl viens jautājums. Deliģētais akts par Ganu un Kodivāru ir saistīti ar 2014. gada EPU. Un ja Gana un mm, Kodivāra tiks skatīta pagaidu nolīguma ietvarā, tad tas ir cits jautājums, ko mēs šodien eh, te, šeit spriežam. E EPN 2014. gada ir cits nolīgums, atšķirīgs. Eh, tad par kādiem jautājumiem tieši deleģētā akta sakrā mēs runājam? Es varbūt atkārtošu, ka šeit eh, pats galvenais ir nolīguma ratifikācija, un tāpēc es nešķirot šos deleģētos aktus, un mēs diezgan uzmanīgi esam formulējuši, ja jūs lasītu to, ne, mums ir jāratificē EPN, un varbūt arī nevajadzēs ratificēt, ja tas jau ir ratificēts. Un reģionālā nolīguma ratifikācija būs fakts gan Rietumāfrikai, gan um, citām valstīm, un tas. Uh, attiecīgi arī iedarbina šo 2014. gada nolīgumu. Jāpaturprātā deleģētā akta mērķis, un tāpēc es arī uzskatu, ka šī diskusija varbūt ir nedaudz novirzīsies. Mēs nevienmēr runājam par to, ka vajadzētu piespiest valstis um, izmantot konkrēti kaut kādu vienu instrumentu, ja preferenci ir citā vietā. Uh, Un ja, mēs negrib, ja valsts negrib parakstīt GSP nolīgumu, tad varētu arī izmantot eh, ekonomisko partneru attiecību nolīgumu. Eh, un tāpēc mēs eh, arī neuzstāvjam skatītājam uz Kenijas statusu mainīšanu, ka Kenija varētu darboties saskaņā ar tirgus piekļuvas nolīgumu kādu laiku. Bet tad ir arī laiks, kad mēs to visu atsauksim un mainīsim. Tas ir jautājums, kas ir saistīts ar termiņiem un arī eh, varbūt mm, eh, nu, godīgums arī ir svarīgs. Eh, un mums ir jābūt godīgiem, mums ir jābūt vienādā attieksmē pret jaunatīstības valstīm un valstīm, kas ir attīstījušās. Un mums ir svarīgi uzturēt attiecības ar šīm valstīm un varbūt vajadzētu pat vēl plašāk ar to jāstrādā. Šeit ir arī jāņem vērā Eiropas Savienības Āfrikas stratēģija. Šeit ir ļoti daudz dažādi aspekti mūsu attiecībās. Bet um, jāatzīst godīgi, ka es tiešām lūgtu, lai jūs uh, pieņemat izvēli, ko izdarīs šīs valstis. Viņi grib šo pagaidu suboptimālo risinājumu, grib strādāt saskaņā ar preferenču normām, bet eh, es joprojām esmu arī diezgan optimistiski par nākamo nolīgumu. Domāju, ka te varētu būt arī tu, būt turpinājums nākamā runātāja. Paldies! Es gribēju ļoti skaidru atbildi dzirdēt, jā vai nē, formā. Jūs teicāt, ka pieci deleģētie akti šobrīd ir novecojuši. Un eh, tā kā mm, šeit ir formāli pieteikt šis jautājums, vai tad nav nepieciešams, lai komisija pieņem formālu lēmumu, lai slēgtu šos aktus? Vai jūs eh, atsauksiet šos piecus deleģētos, jā vai nē? Atbilde jā, jā, kā jau es teicu, jau, jau paredzot šo jautājumu, komisija darīs visu, kas ir nepieciešams. Tāda ir atbilde. Eh, paldies, un tagad es beigšu diskusiju par deleģētajiem aktiem mūsu komitejā. Un komitejā mēs lemsim par procedūru, par to mēs runāsim vēlāk paredzētajā koordinātoru sanāksmē. Um, par Austrumāfrikas eh, nolīgumu, tad tas mūsu nākamais jautājums, kas ir specifiski izcēls mūsu darba kārtībā, to mēs uzreiz iztirzāsim. Un pirms tam ļoti īsi es došu vārdu Indonēzijas parlamenta delegācijas vadītājiem mūsu kolēģim, ko mēs esam arī iepazinuši pasaules tirniecības organizāciju kontekstā, sanāksmēs, kas notiek tur, tad lūdzu kolēģi jums vārds. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Ļoti pareizi Jūs atzīmējat, ka mēs kopā strādājam PTO, mēs esam bijuši dažādās darba grupās, un es gribētu pateikties jums par uzaicinājumu, un es gribētu arī izteikt savu pateicību komitejas priekšsēdētājiem, arī visiem komitejas locekļiem, Eiropas Savienībai. Paldies par šo iespēju mums eh, šeit eh, ierasties. Un ASEAN grupā Šobrīd mēs uzsākam darbu pie ekonomiskās ASEAN kopienas izveides, kas ir ļoti būtisks instruments arī sadarbībā ar ES, un tas ir arī iemesls, kāpēc mēs esam šeit ieradušies. Un tā kā Indonēzijai un Eiropas Savienībai ir cieša sadarbība, mēs uzskatām, ka mēs varētu veidot divpusējo tādu sadraudzības grupu Indonēzija ir vislielākā valsts ASEAN nu, un Čakartā atrodas um, šīs uh, grupas centrs, un mēs ļoti ceram, ka mēs varētu izveidot šādu sadraudzības grupu. Mēs vedam sarunas ar Eiropas Savienību par brīvās tirzniecības līgumu. Šeit mērķis ir stiprināt uh, mūsu tirzniecības un investīciju attiecības. Un Šī iemesla dēļ mēs esam ieradušies šeit. Mēs labprāt arī tiktos. Eh, mēs esam gatavi tikties ar mūsu partneriem no Eiropas Savienības, no citām valstīm, kas ir at, atbildīgi par tirzniecību. Mūsu delegācija ir ļoti liela, 13 cilvēki, kas pārstāv mūsu parlamentu. Mēs ieradāmies vakar. Mums vēstnieks arī ir līdzi Tas ir Indonēzijas vēstnieks šeit Eiropas Savienībā, viņš ir kopā ar mums un arī mūsu atbalsts personāls ir kopā ar mums šajā delegācijā. Un um, vēlreiz liels paldies par aicinājumu. Mēs ļoti ceram, ka mēs varēsim stiprināt mūsu draudzību un arī veicināt izniecības apmaiņu un arī investīcijas starp mūsu valstīm. Paldies! Un vēl jums visu to labāko, saka priekšsēdētāji. Uh, tālāk, kad kolēģi grib īsu komentāru teikt. Uh, paldies, priekšsēdētāji! Es eh, tikai gribēju sveikt Indonēzijas delegāciju. Mums ir ļoti ciešas saiknes. Mēs eh, strādājam plec pie pleca arī Pasaules tirniecības organizācijas eh, kontekstā. Mēs gribam stiprināt mūsu sadarbību. Ir uzsākušās un turpinās arī sarunas starp Eiropas Savienību un Indonēziju. Es ļoti ceru, ka mēs varēsim uh, Um, noslēgt arī jaunās paudzes līgumu, un um, mūsu izvirzītie mērķi apusēji palīdzēs arī stiprināt mūsu sadarbību, uh, stiprināt arī strādnieku tiesības un iedzīvotāju pilsoņu tiesības abās um, šajās sistēmās vai valstīs. Un mums ir daudz, par, par ko strādāt kopā, arī sieviešu tiesības, vienādas iespējas visiem. Uh, Tie ir tikai daži no tādiem ļoti aktuāliem jautājumiem, tāpēc es esmu ļoti pateicīgs ar delegāciju un es ļoti ceru, ka parlamenta deputāti arī aktīvi turpinās šo sadarbību. Paldies un vēl visu to labāko un ļoti gaidām labu sadarbību arī nākotnē. Dārgie kolēģi, 11. darba kārtības punkts partnerības nolīgums ar Austrum Āfriku, par to jau esam vairākas reizes runājuši. Tagad mēs par to apspriedīsimies un. Sešpadsmitajā oktobrī 2015. gadā šis priekšlikums jau bija izstrādāts un parakstīšana bija paredzēta 2016. gadā. Nairobī, bet tā tika pārlikta, jo Tanzānija nevarēja parakstīt vai negribēja parakstīt šo līgumu. Un līdz ar to Kenija ir vienīgā valsts, kas nav kas varētu zaudēt uh, tirgus piekļuvas privilēģijas. Līdz ar to mums par šo jautājumu ir ļoti pamatīgi jāapspriežas. Ir ļoti jauki, ka pie mums ir ieradies uh, Kenijas tirsniecības ministrs. Sākumā došu vārdu Helmutam Šalcam, referentam un tad uh, ministra kungam. Thank you, Chair, and also... Paldies, priekšsēdētāji. Un mēs arī sveicam, sūtam sveicienus no mūsu tirniecības ministra, tas ir Kenijas ministrs. Mēs eh, arī sveicinām sirsnīgi tos, kas seko šai tematikai. Es eh, tā, gribētu varbūt nedaudz pieskarties nolīgumu vēsturei sarunas ar EAC eh, sākas Um, tikai tad, kad visas piecas valstis atstāja iepriekšējo grupu Gana, Kenija, Tanzānija um, sāk uh, sarunu 2000. gadā un pārējās valsts 2007. gadā. Un 27. novembrī 2007. gadā Austrumāfrikas uh, kopienas nolīgums tika parafēts, bet neparakstīts, jo EAC valstis gribēja vest pilnu uh, sarunu kopumu. Un tika panākts arī vienbalsīgs lēmums, to pieņēma un EAC prezidentu komiteja. Un tika ņemt vērā arī sarežģītie problemātiskie jautājumi, piemēram, MFN, noteiktu nozaru aizsardzība, eksporta nodokļi un citas lietas, kas toreiz bija aktuāls. Uh, Un Eiropas parlaments 2009. gadā mm, izstrādāja un apstiprināja rezolūciju par pagaidu nolīgumu. Un es e, gribēju citēt trīs citāts no šīs rezolūcijas. E, Eiropas parlaments aicina Eiropas Savienībai sniegt atbalstu gan privātam sektoram, gan arī valstu uh, oficiālām iestādēm, lai atbalstītu šo ekonomiku pārēju procesu pēc noldīguma parakstīšanas. Un atbalsts tarifu atkāpēm, mm, arī noteikti atbalsts lauksaimniecības joma attiecībā, lai atbalstītu noteiktus delikātus, sensitīvus produktus un arī jaunās industrijas šajās valstīs. Un visbeidzot, parlaments ir ir atbalstījis gan parlamentu, gan nevalstisko iesaistīto lomu partnertiecība nolīguma realizācijas noslēgšanas procesā, arī sarunu procesu dalība. Un ir jāveicina arī līdzdalība, un tas ir ļoti svarīgi saprast eh, visu šo kontekstu, kāpēc šodien tāda situācija kāpēc joprojām nav parakstīts EPN līgums ar EAC kopienu. Un es uzskatu, ka Austrumāfrikas kopiena ir panākusi patiesu reģionālo integrācijas procesu. Šis process eh, ir iegūs ļoti konsolidētu formu. Šeit mēs varam runāt par patiesu reģionālu sadarbību. Ir 2005. Eh, gadā izveidota muļķa savienība, ir arī nulles līmeņi iekšējie tarifi, sākot no 2010. gada. Un 13. gada novembrī, piemēram, EAC valstis ir parakstījuši protokolu par monetāro savienību, tāpēc mēs redzam tiešām e, tādus centienus stiprināt reģionālu sadarbību, lai stiprinātu šī reģiona uh, stāvoklī salīdzinājumā ar citām līdzīgām organizācijām, kas ir reģionāls organizācijas. Mēs um, arī konstatējam, ka aizvien jaunas dalībās grib iestāties, piemēram, Dienvidu Sudāna, grib iestāties e AC kopiena. Tas ir saskaņā ar 183. pantu EPN. Arī šādā kontekstā ir iespējams, ka jaunās EAC valstis varētu pievienoties EPN. Tādā veidā tiek ņemta vērā šī mainīgā situācija, pat eh, tad, ja partnerattiecību nolīgums nav noslēgts. Un eh, arī runājot par deleģētajiem aktiem, šeit ir četras valsts - Burundi, Tanzanija, Uganda un Kenija tad š, visas šīs valstis ir PTO dalība valstis. Un Eh, tāpēc, ja tiks parakstīts attiecīgais nolīgums, kā paredzēts uz 1. oktobra, tad tas varētu negatīvi ietekmēt Keniju, par to mēs vēl runāsim, un tā ir problēma. Un mums tiešām ir jāsaprot, kā tad tas tagad izskatīsies piecām valstīm. Nebūs delģēti akti un vienai valstī tikai būs. Uh, saglabāts šis akts. Kenija, mēs paredzam, ka būs problēma ar uh, tirgus piekļuvas regulu, būs arī augstākie tarifi par GSP uh, un uh, citām valstīm bez kvotu, bez nodokļu līdzekļi arī būs jāizskata. Runājot par tirzniecības attiecībām, tirzniecības ar Eiropas Savienību un EAC, e šeit tirzniecības apjoms um, pieaug. Un šis pieauguma temps ir ļoti nozīmīgs. 2014. gadā izaugsme bija 14,5%, imports no es uh, uz es uh, ir sastādīs 13,5% no kopapjoma, un 2015. gadā eksporta apgrozījums bija 4,1 miljards eiro. Un tas arī 2,6 miljardi eiro ir kopapjoms, kas ir eksportēts no šī reģiona. 0,2% E procenti no kopējā ES eksporta un 0,2% no kopējā ES importa sastāda. Varbūt šīs cipars neizskatās tik ļoti iespaidīgs, bet tomēr tam ir ļoti liela nozīme. Un um, es ir ļoti svarīgs tirdzniecības partneris. Kā jau teicu, 13% no kopējā importa nāk no Eiropas Savienības. un detalizētāk šo informāciju uh, var saistīt arī ar Brexitu. Un šeit mums ir jāsaprot, ko tas nozīmēs, ka apvienotā karalista vairs nebūs Eiropas Savienībā. Kā tas ietekmēs EAC eksportu uz ES? tam ir ļoti liela ietekme uz nākotnes ekonomisko situāciju pēc Brexita. Piemēram, Otrais eksporta produkts pēc nozīmes ir ēdamie dārzeņi uz apvienotu karalisti. 57,8% no kopējā ir kopapjons, kopjums ļoti būtisks ir šis īpatsvars, ko mēs līdz šim eksportējām uz apvienoto karalisti tiešajā kategorijā, un tas mēs vēl emulsējam, kāds ietekmēs šī izmaiņa pēc Brexita. Tad eh, ses, 2014. gada 16. oktobrī tika pabeigts sarunas par EPN nolīgumu. Un Kenijas eksports eh, vai griezto ziedu formā šo ietekmēja arī visi šie datumi, kas tika novirzīti. Tātad tas, par ko mēs runājam, tas tiešām ietekmē ražošanas sektoru un arī nodarbināto situāciju. 2015. gadā juridiskās sarunas tika pabeigts, un tad padome 20. jūnijā šogad arī pieņem lēmumu par parakstīšanu. Parakstīšana nevajadzēja notikt jūlijā, tas nenotika. Jaunā Tanzānijas valdība mainīja savu iepriekšējo viedokli, Un arī šī valdība pauda savus bažas par nu, noteiktiem saržītiem jautājumiem. Un vēl gribēju pateikt par Burundi, lai jūs saprastu, cik kompleks ir šī situācija. Tātad Burundi, nu, tur ir politiska stabilitāte. Mums ir 96. pants, kas ir ieviests. Un tas nozīmē, ko tas nozīmē no politiskā gatavības viedokļa? vai ES ir gatava noslēgt e, nolīgumu ar valsti, kur e, attiecības būtu uzreiz arī jāaptur vai jāiesaldē. Tas ir tāds politisks jautājums. Gribēju vērst jūs uzmanību uz šo. Bet e, pēc šodienas viedokļa apmaiņas mēs arī rakstīsim ziņojumu, kur mēs precizēsim visu šo pozīciju. Par nolīguma būtību Te ir runa par eh, reģionālo nolīkumu. Eh, šis nolīgums eh, attiec uz visām valstīm reģionā. Te ir gan preču sadaļa, gan arī ekonomiskā un attīstības sadarbība. Te ir paredzēta asimetriska liberalizācija. Eiropas Savienība arī E, piedāvā beznodokļu piekļuvi visiem produktiem no EAC. Un EAC ir piektusi liberalizēt 82% no produktiem, bet e, ir noteikta atkāpe un izņēmums attiecībā uz vīnu, alkoholiskiem dzērieniem, keramiskiem produktiem un citiem. Šeit ir arī izcelsmes noteikumi, kas ir spēkā kā ierasts, un kopienas dalībvalstīm ir iespēja saglabāt savas reģionālas preferences tirniecībā ar citām Āfrikas valstīm, bet eh, Āfrikas kopienas eh, valstīm ir arī jātiecina preferences, kas tiek sniegts citām valstīm, arī attiecinot tās tādas pašas uz Eiropas Savienību. Šeit ir arī pagaidu mm, elastību kārtība attiecībā uz eksportu. Ir arī aizsardzības pasākumi, kas ir iespējami. Katrai valstī ir iespējams arī noteikti pagaida aizsardzības pasākums, ja ir apdraudējums ekonomikai. Tad um, šeit ir noteikti arī iestrādāta tāda aizsardzības klauzula attiecībā uz jaunajām industrijām un uh, Eiropas Savienības mm, nepievēros uh, lauksaimniecības eksporta subsīdijas pat krīzes laika. Uh, Šeit ir arī normas, eh, kas veicina sadarbību, eh, lai nodrošinātu arī ilgspējīgu zivsaimniecību. Un ir arī noteikti jautājumi, kas ir saistīti ar veselību. Ir arī plašāka sadaļa par attīstības sadarbību, un ir iekļauta arī e C matrica ar nu, finansiālām vajadzībām 24 miljārdu eiro apjoma. Un šī kalkulācija ir pēc partneru valstu metodoloģijas veikta, bet eh, Eiropas Savienība nav apņēmusies sniegt eh, konkrēts summas. Negribu gan runāt, bet viena lieta vēl ir svarīga, jo šī lieta ir arī neatņemama mūsu diskusiju sastāvdaļa, ir Kotonu līgums par izniecību un ilgspējīgu attīstību. Un, tā kā EPA tagad nav atsevišķas sadaļas, kas saistīts ar Kotonu. Um, te es gribēju atzīmēt, ka varēju šo lietu sakārtot, bet eh, par šo jautājumu ir jādiskutē vēl arī pēc pieciem gadiem. Eh, tātad EPN un Kotonu līgums šeit ir ļoti svarīgs tāds elements, kā cilvēktiesība, demokrātija, likuma vara, eh, bet šādā ziņā tomēr jāatzīmē, ka īstenošanas mehānisms ir ļoti vājš. Un runājot par EPN substanci, mēs saprotam, kāda šeit ir situācija, turpinās sārunas ar visām iesaistītajām valstīm par nolīguma nolūku, mērķi un sadarbību ar Eiropas Savienību. Un arī mums ir līdzīgas diskusijas šeit, Eiropas Savienībā. Mēs diskutējam par pilsonisko sabiedrību, runājam par to, kā virzīt EPN. Un visbeidzot šo nolīgumu pārskatīt um, pēc um, pieciem gadiem, bet neizmantos kopējo monetāro sistēmu. E, šeit ir kopēta ar institūciju, es un um, Austrumāfrikas valstu tāda komiteja, tā uz pārskatīs īstenošanu. Diemžēl kopīgās parlamentārās komitejas izveida nav paredzēta, un tas ir arī saistīts ar monitoringa grupām, ar mūsu komitejas darbu, mm, kas centīsies fokusēties uz tālāko uzraudzību, tieši īstenošanas fāze, vai šeit būs kādi papildu aspekti arī, varbūt, uz kuriem norādīs arī Eiropas parlaments. Par šīm lietām mums būs jādomā. Kas tālāk? Runājot par nākamo elementu EAC failā, mēs varam šo nākamo soli nofiksēt, tomēr mums ir jāgaida parakstīšana un ratifikācija. Mēs, kā Eiropas parlaments, mēs nevaram virsīties uz priekšu vairāk un tālāk. Un es pieņemu, ka mums ir jāgaida jaunos notikumus, un tad mēs varēsim sakārtot mūsu nākamos soļus attiecībā uz mm, partnerattiecību nolīgumu kalendāru. Interesanti, ko domā komisija par to, kāda ir komisijas plāni. Tomēr šis jautājums ir ļoti svarīgs, un tāpēc es esmu ārkārtīgi priecīgs, ka mums šodien ir šī visaptvarošā sāruna, ka mēs mm, saņemam informāciju par to, kāda ir situācija piecās dalībvalstīs, kas grib parakstīt nolīgumu, arī uzzinam informāciju no dalībvalstīm, kas ir šeit pie mums Eiropas Savienībā. Un tas nozīmē, ka es eh, gaidu arī dokumentu projekciju, tad, kad ir varbūt skaidrāka informācija par to, kā notiks ratifikācija eh, Āfrikas valstīs. Paldies! Šulce kungam, kas ir referents nolīguma jautājumā ar Austrumāfrikas valstu kopiem, un ļu, esmu ļoti priecīgs, ka arī Kēnijas eh, ekonomikas un tirdzniecības ministrs Adams Monets ir šeit. Un eh, tas ir ļoti jauki, ka mēs varam dzirdēt jaunāko informāciju par procesu, un ministra kungs arī pastāstīs mums par riskiem Kēnijai, kas ir jāņem vērā. Lūdzu. Thank you very much. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti. Kenijas valdības un uh, pilsoņu vārdā gribēju pateikties parlamentam par iespēju izteikties uh, šodien par EPA uh, sarunām. Uh, 15, uh, 28, 2007. Ar mani kopā ir ieradusies valdības delegācija un arī uh, privātās jomas, privātā sektora pārstāvi. Un ir ieradies arī e, Kenijas vēstnieks ES. Priekšsēdētāja kungs bija ļoti jauki ar jums tikties, uh, un uh, es gribēju arī paust Kenijas vārdā. Uh, pateicību par to, ka mēs jau vairāk kā 40 gadus varējām izmantot šīs uh, uh, preferences, piekļuvi tirgumu, un uh, Eiropas Savienība vienmēr ir atbalstījusi Kenijas tautu. E, ES tirgus preferences ir bijis ļoti svarīgs katalizators ES un Kenijas uh, uzņēmumiem, lai varētu piekļūt uh, tirgumu bez nodavām. Un tas, protams, ir paaugstinājis Kenijas eksportu ES virzienā. Un jāsaka, ka ES ir otrs lielākais eksporta tirgus priekš Kenijas. Kenijas ekonomika ir varējusi augt pateicoties šai sadarbībai. Un ir jāsaka, ka 4 miljoni cilvēku, galvenokārt jaunieši un sievietes, tiešā vai netiešā veidā strādā priekš uzņēmumiem, kas eksportē savus preces uz ES. Uh, Tāpat ir milzīgas privātā sektora investīcijas, eh, aptuveni 2 miljārdu eiro apmērā uzņēmumi. Ir daudz uzņēmumu, kas ražo preces tikai un vienīgi ES tirgiem. Tāpat ir arī tehnoloģija un zināšana pārneses, pateicoties kurai a, lauksaimnieki varēja a, paplašināt savu darbību, a, ražojot a, drošu pārtiku. A, Un priekšsēdētāji kungs jāsaka, ka arī Kenijas e, ziedi tiek eksportēti, pārstrādātas lauksaimniecības preces, un arī uh, visi šie ražotāji var baudīt uh, piekļūt tirgumu bez kvotām un nodavām. Jāsaka, ka tirzniecība šīs saiknes ir veidotas vienmēr tādā uzticības un cieņas pilnā gaisotnē starp Keniju un ES. Uh, Kenija e, patiešām uzskata, ka ESR e, reģionālā integrācija ir ļoti svarīga, un mēs turpinām atbalstīt e, dažādu reģionālo iniciatīvu turpmāku integrāciju, runājot par kopīgo tirgu un monetāru savienību. Uh, Jāsaka, ka uh, šis ir, protams, viens no galvenajiem eksporta tirgiem, un uh, importi no ESE e partneru valstīm arī ir pieauguši progresīvā veidā, uh, palīdzot atbalstīt dažādas reģionālās iniciatīvas. Priekšsēdētāja kungs, reģionālā integrācija ir ļoti eh, svarīgs. Uh, aspekts, runājot par uh, sadarbību ar dažādām partneru valstīm, gan uh, ar ES, gan ar SADAK. Tādā veidā uh, var uh, Austrum Āfrikas uh, reģions kļūt vēl pievilcīgāks ārvalstu investoriem. Un, ja runājam par reģionālo integrāciju, mēs uh, esam domājuši par uh, labākiem uh, mehānismiem, uh, lai varētu veiksmīgāk sadarboties ar mūsu partneriem, veicinot ekonomisko izaugsmi Austrum Āfrikā, neapdraudot reģionālo integrāciju ja runā par EPA priekšsēdētāju kungs, jūs jau zināt, ka uh, Kenija un citas Austrumāfrikas valstis kopš 2007. gada ir vedušas sarunas, un, kas uh, 14. gadā vainagojās ar panākumiem. Vienošanos mēs un citas Āfrikas valstis uzskatām par ļoti svarīgu instrumentu, lai varētu paplašināt reģionālo integrāciju un attīstību Visas Austrumāfrikas partneru valsts jau ir parakstījušas EPA un ECA ministru padomē. Šis jautājums tika izskatīts un marta mēnesī izskatīts arī samitā. Austrumāfrikas partneru valstis ir strādājušas nenogurstoši, lai varētu nospraust datumu, kurā uh, parakstīta e EPA. Uh, tas uh, tika tāpat arī iztirzāts uh, tirzniecības un investīciju padomē. Un 18. Eh, jūlijā bija paredzēts parakstīt EPA, bet mēs to nevarējām izdarīt dažu eh, reģionālu eh, aspektu un arī starptautiskās attīstības dēļ. Uh, valstu vadītāju, ir jāsasauc valstu valdītā, valstu un valdību galvu samits, lai varētu šo līgumu parakstīt. Ņemot vērā Kenijas uh, unikālo pozīciju, mēs kopš mārta esam iesaistījušies uh, sarunās ar ES un Austrumāfrikas valstīm, lai varētu šo vienošanos parakstīt pēc iespējas ātrāk. Ir notikušas vairākas augsta līmeņa tikšanās e, kopš jūlija mēneša gan ministru, gan valdība līmenī. Mēs uh, lēšam, ka septembra sākumā valstu vadītāju samitā būs radīts pietiekams spēcīgs signāls, lai panāktu progresu sarunās saskaņā ar procedūru un līgumiem. Neviena valsts netiek atturēta parakstīt EPA līgumu, jo lēmums par parakstīšanu jau ir ticis pieņemts. Uh, Un jāsaka, ka šis scenārijs ir līdzīgs ar 2015. gada oktobrī pieredzēto. Un uh, Eiropas Savienība, tāpat kā Austrumāfrikas valstis, jau 14. gada oktobrī apņēmās parakstīt līgumu, bet tajā pašā laikā nesteidzinot tās valsts, kas vēl nebija gatavas to darīt. Vismaz piecas dalību valstis jau ir apņēmušās parakstīt um, EPA ar ES nekavējoties, un mēs esam pārliecināti, ka citas valstis, kad tās būs gatavas, parakstīs šo nolīgumu. Ko mēs varam secināt šodien Kenija? Kopš 14. gada varēja bez kvotām un nodavām piekļūt ES tirgumu, līdz ar to mums arī EPA uh, eh, ir jāratificē 16. gadā. Mēs esam informēti par deleģēto aktu pieņemšanu komisijā. Uh, ņemot vērā to, ka Kenija it kā nebūs ratificējusi līgumu 16. gadā, bet es uh, gribu uh, ar atzinību vērtēt to, ko pateica eh, komisija par paredzēto pēc 16. gada Un ja Kenija tiks izņemt no aptvēruma, tas eh, ļoti nelabvēlīgi ietekmēs tās un arī visu reģionu ekonomiku kopumā. Mēs varētu zaudēt eh, otru svarīgāko eksporta eh, gala mērķi, un tas novedīs pie milzīga bezdarba, ietekmēs 4 miljonu cilvēku dzīvi tiešā veidā tas arī uh, samazinās uh, potenciāli vairāk kā 200 lauksaimniecībās. Un ES tirgus zaudēšana arī e, radīs drošības draudus, ņemot vērā bezdarbu. Un e, tos daudzos lauksaimniecības uzņēmumus, kas eksportē uz ES. E Tas varētu radīt arī uh, problēmas starptautiskā līmenī. Uh, Un ņemot vērā arī milzīgos migrācijas radītos izaicinājumus, tas nav maz svarīgi. Ja mēs zaudēsim ES tirgu, tas attiecības starp Austrumāfriku un ES nekādā veidā neuzlabos un šīs uh, pietiekami labās piegādes ķēdes starp ES un Āfriku varētu arī sašķobīties, varētu tikt apdraudētas. Jums ir jāparūpējas, lai šī piekļuva tirguma netiktu pārtraukt, ņemot vērā kādu risku tas rada Kenijas un reģionālajai ekonomikai. Visas Austrumāfrikas dalība valsts, visas Austrumāfrikas savienības dalība valsts turpinās uh, šo darbu un lai varētu izvairīties no šī zaudējuma. Kenija ir pierādījis, ka tā ir gatava darīt visu, lai līgums tiktu noslēgts pēc iespējas ātrāk mēs esam arī paredzējuši konkrētus pasākumus, lai varētu uh, garantēt piekļuvi ES tirgumu pirmām kārtām. Esam uzrakstījuši oficiālu vēstuli komisijai, ka esam gatavi nekavējoties uh, parakstīt EPA. Un vismaz divas no piecām uh, dalību valstīm ir gatavas parakstīt EPA nekavējoties. Citas valstis ir izteikušas savu gatavību darīt to pēc samita septembrī. Mēs esam gatavi uzsākt ratifikācijas procesu parlamentā jau ļoti ātri, un mēs esam arī paredzējuši sasaukt eh, ārkārtas samitu 8. septembrī lai uh, parakstīšana tiktu uzsākta arī citās dalību valstīs. Līdz ar to priekšsēdētāji kungs es lūdzu šai komitejai ņemt vērā komi Kenijas apņēmību turpināt reģionālo integrāciju un izkopt turpmāku, turpmākas tirzniecības saiknes ar ES. Otrām kārtām mēs esam arī runājuši ar citām Āfrikas valstīm, lai EPA tiktu parakstīta pēc iespējas ātrāk. Un uh, mēs vēlētos, lai komitija garantētu, ka eh, nekādā veidā nelabvēlīgi netiek ietekmēta uh, Eh, brīva eh, beztarifu un eh, bezbarjeru piekļuvi ES tirgumu. Visu beidzot, priekšsēdētāja kungs, es gribu patiešām atzīmēt, ka pēc 1. oktobra varēs uh, turpināt eh, pārdot savus preces ES tirgu līdz ratifikācijai. Un es ceru, ka tiks atrasti kaut kādi risinājumi un eh, pēc iespējas vairāk Austrumāfrikas valstu parakstīs šo līgumu. Un tad, kad vairums šo valstu būs parakstījuši līgumu, ko mēs arī lūksim darīt, un Kenija ratificēs to, Kenija vēlētos joprojām saglabāt piekļuvu tirgumu saskaņā ar EPA, kā to piedāvā komisija. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ministra kungs. Paldies, ka jūs mums paskaidrojāt, kāda ir situācija tagad uzstāsies ēnu referenti pirmais Sienfelda kungs no ETP grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos piekrist referenta viedoklim, Helmutam Šolcam. Šolca kungs gribēja jums pateikties par šo prezentāciju. Tā bija lakoniska, bet ļoti saturīga. Jūs arī iezīmējāt vēsturisko attīstību līdz pat mūsdienām. Un jāsaka, ka situācija ir sarežģīta, tādēļ pie šī ziņojuma ir jāstrādā nedaudz ilgāk. Āfrikas kontinents. Ir ļoti e, strateģiski svarīgs reģions, ne tikai ekonomiska apsvēruma dēļ, Tie, protams, vienmēr kalpo par pamatu šādu līgumu slēgšanai, bet ir jārunā arī par uh, sabiedriskām, sociālām problēmām un par uh, ģeopolitisko situāciju. Visu šo iemeslu pēc EPA ir ļoti svarīgs līgums. Un vēl kāds sarežģījums, kas varbūt nav vērojams citviet, to pieminēja gan referents, gan ministra kungs. Proti jārunā par diferencētu pieeju, ņemot vērā, ar kuru valsti EPA tiek noslēgts. Tas attiecas ne tikai uz valstīm, bet arī uz politiskajām partijām. Tā ir ļoti sarežģīta situācija. Kenija ir viena no svarīgākajām partneru valstīm Austrum Āfrikas kopienā. Mums tas ir jāatceras. Bet arī Burundi un Tanzānija ir ļoti svarīgi partneri, un viņiem ir grūti uh, izlēmt, vai ratificēt šo līgumu vai nē. Mums ir jāpieņem tāds uh, eh, tālējošs lēmums. Uh, arī atminoties komisijas uh, nostādnes. Es neatkārtošu visas detaļas, bet ja mēs runājam par uh, e, tādu atzinumu, teiksim, bākas funkciju, kas parādītu virzienu uh, citos gadījumos. Jāsaka, ka mēs sagaidām konkrēts rezultāts ne tikai Eiropā, bet arī no mūsu partneru valstīm. Protams, šādi līgumi nu, panāk augstāku labklājības līmeni šajās valstīs un arī garantē nu, tādu uh, augstāku drošības līmeni. Protams, ir jāievēro arī termiņi. Es domāju, ka Eiropas komisijai vajadzētu pēc iespējas ātrāk mūs iepazīstināt ar savām nostādnēm un ar paredzēto, tātad kādi ir tās plāni. Mēs vēlamies, lai šis līgums stājas spēkā, bet no otras puses mums ir darīšana ar atšķirīgiem partneriem. Eiropā, protams, arī ir dažādas problēmas, bet eh, mums ir jātiek ar tām galā, mums ir jāatbalsta arī mūsu partneri. Es domāju, ka Kenija visai labi, nu, tiek galā ar savām problēmām, bet, eh, nu, Būrundī situācija nav tik vienkārša. Mēs te runājam par izslēgšanas klauzulu līgumā, un es gribētu pateikt, ka šeit ir zināmā uh, mērā laime nelaimē. Šie līgumi palīdz ne tikai celt labklājību mūsu partneru valstīs, bet uh, tas uh, ļauj arī palīdzēt garantēt cilvēktiesību ievērošanu un esmu uh, pārliecināts, ka 21. gadsimtā tas ir uh, nu, tāds uh, veiksmīgākais instruments, ar kura palīdzību var izdarīt spiedienu šīm valstīm, lai tās ievērotu cilvēktiesības. Es domāju, ka ekonomiskie instrumenti ir sev pierādījuši kā ļoti efektīvi. Tikai, citi instrumenti ir tikai nu, tādi mm, palīgi instrumenti, ja tā var teikt. Mēs, protams, arī gaidām Eiropas komisijas atzinumu. Paldies! Tagad Kirčena Dārlings kundze SD grupas vārdā liels paldies. Es gribēju pateikties ministrām par uzstāšanos komitejā šodien un gribēju pateikties arī Helmutam par eh, garo ievadrunu. Viņš labi aprakstīja situāciju reģionā un iepazīstināja mūs ar a, līguma detaļām. Bet mums ir jāsaprot, kādas ir mūsu galvenās prioritātes. Proti ir jābūt politiskajai saskaņotībai runājot par a, tirzniecības politiku, īstenojot EPAS ar, daž, EPA ar dažādām valstīm. Uh, Un jā, šis reģions ir ļoti svarīgs. Situācija ir ārkārtīgi sarežģīta katrā no šīm valstīm. Runājot par IPA, Tanzānijas lēmums uh, atlikt uh, parakstīšanu ļoti labi ilustrē dažādas problēmas, ar kurām mums ir jāsastopas. Uh, Es īstenībā aģitēju, lai uh, Bri Lielbritānija palieka Eiropas Savienībā, bet Brexit, protams, arī ietekmēs šos līgumus neizbēgami. Un tas ir jāņem vērā arī uh, tirzniecības ģenerāla direkcijai. Jūs runājāt par to, kā tas viss varētu ietekmēt politiku, reģionālo integrāciju. Nu jā, par to mums ir jārunā. Atkal par Burundiju Jāsaka, ka cilvēktiesība pārkāpumi ir tik nopietni, ka īstenībā vajadzētu šo valsti diskvil, diskvalificēt no piedalīšanās sarunās. 96. Kotonu līguma pāns ir ticis iedarbināts, un tas uh, īstenībā uz, liek uzdot jautājums par EPA būtību ilgtermiņā kā tādu. Mums ir jāapzinās, cik labi pārdomāti ir šī EPA un tika ļoti daudz runāts par uh, tārifiem, par tārifu režīmu, par ekonomisko nokrāsu, bet ja mēs runājam par cilvēktiesībām un pirms vasaras pārtraukuma mums jau bija uh, seminārs par cilvēktiesību klauzulām EPA. Un mm -hmm Tas, kas notiek Burundī, mums liek apzināties, kādēļ ir tik svarīgi šos cilvēku tiesību instruments klauzulas iekļaut tirzniecības nolīgumos, ja mēs vēlamies, lai šī politika būtu saskaņota un uh, pārdomāta. Un, kā jau teica, uh, Uh, Helmuts šeit nav ilgspējīgas attīstības nodaļas uh, līgumā un uh, Jāsaka, ka īstenībā arī nostādnes ir daudz mazāk ambiciozas nekā citos ekonomiskās partnerības nolīgumos. Par to mums noteikti ir jāpalauz galvas, un es cerētu, ka komisija patiešām uh, domātu, kā labāk izkopt attiecības ar Austrumu Āfrikas kopienu, bet te vienkārši tiek iebaidīta viena no visaktīvākajām valstīm, kas ir bijusi visatbildīgākā šajās attiecībās, proti Kenija, te jau tika runāts par deleģētajiem tiesību aktiem, un man šķiet, ka šāda attieksme pret Keniju uh, Uh, izņemta tātad Kenija no tirgus piekļuvas regulas. Uh, ļauj uzliesmot eh, nu, tādām eh, ļoti kaismīgām debatēm visā kopienā Austrumāfrikā. Un ja būs šādi eh, nolīgumi ar atsevišķiem reģioniem, neņemot vērā mūsu partneru valstu centienus, tas īstenībā mums ļauj atcerēties nu, tādus visai tumšus laikus Eiropas starptautisko attiecību vēsturē. Protams, kolēģi nevienmēr ir vienis prātis, te izskan dažādi viedokļi, dažādas domas, runājot arī par Kenijas valdību, bet mums ir jāatrod risinājums Kenijas gadījumā, lai viņiem joprojām būtu šī bezkvotu, beznodevu piekļuve Eiropas tirgiem. Es gribētu, lai komisija piedāvā risinājumu šai situācijai. Ir valstis, kas ir pārcēlušas parakstīšanu, bet šo iegūto laiku komisijai vajadzētu izmantot, lai pamatīgāk izpētītu līgumus, vājās vietas tajos, ņemot vērā arī Brexit atstāto nospiedumu uz šiem ekonomiskās partnerības nolīgumiem. Uh, un domājot, kā uzlabot eh, ilgspējīgas attīstības eh, normas, varēs palīdzēt eh, reģioniem. Jāsaka, ka tas ir izšķirīgi svarīgi, ja mēs vēlamies panākt vienošanos uh, kas garantēs politisko saskaņotību attīstības vārdā. Jo, ja mēs to nepanāksim, tie būs tikai pirmās paaudzes nolīgumi, nevis otrās paaudzes, bet mēs varam uh, darīt ko uh, labāku. Paldies! Thanks a lot! Liels paldies! Jā, tā ko. Yeah. Thanks, Mr. Chair. Tā ko, skungs. Jā, aizstāju Šāks kundzi priekšsēdētāji, kolēģi. Ir ļoti eh, svarīgi, ka mums šodien notiek eh, viedokļa apmaiņa par nolīgumu ar mūsu austrumu Āfrikas partneriem. Gribu runāt par vairākiem punktiem. Pirmkārt, par mērķiem, eh, kādi jāsasniedz ar šiem nolīgumiem. Tie nav klasiski brīvās tirzniecības nolīgumi, bet tie ir, tā ir at simetriska un progresīva tirzniecības partnerība, attīstības partnerība. Un mums, kā deputātiem, jāraugās, lai e, šie mērķi tiktu izpilzī, izpildīti. Šobrīd ir iestīdzis uh, ratifikācijas process, mums ir jārod izeja no strupceļa un jā, Eh, roda risinājumi Kenijas gadījumā. Tātad, pirmkārt, eh, šie nolīgumi ir asimetriski. Eiropas Savienība pilnībā atver savu tirgu AKK valstīm, eh, bet mūsu piekļuvē šo valstu tirguma ir pakļauta pārējais periodam. Tāpat būtu saprātīgi uh, regulāri uzraudzīt, kā notiek Āfrikas tirgus atvēršana un kāds, kāda ir atvā, atvērtības pakāpe un vai pārējais periodi ir pietiekami gari, lai visas valstis spētu pielāgoties jaunai situācijai. Tāpat ir jānodrošina, lai nolīgumi pozitīvi ietekmētu ekonomikas attīstību. EPN ir jāveicina arī reģionālās integrācijas process Āfrikā. Tas ir ļoti svarīgi, lai mūsu Āfrikas partneri ilgtermiņā Āfrikas kontinentā veidotu brīvās tirzniecības eh, telpu un veicinātu visa kontinenta integrāciju. EPN ir jābūt sociālās un ekonomiskās atties, attīstības instrumentiem. Tādēļ ir uh, svarīgi, ka ir paredzēta klauzula uh, par to, ka pēc pieciem gadiem tiek izvērtēts, kā notiek ilgspējīga attīstība. Tāpat svarīgi ir prasības par cilvēku tiesību ievērošanu, atsauces uz kotonu nolīgumu. Nu, ar tām nepietiek, jo šiem cilvēku tiesību punktiem būtu jābūt stingrāk formulētiem. Runājot par Keniju būtu nepieciešams piešķirt šai valstī papildu laiku, jo Tanzānija un Uganda pieņem lēmumu par nolīguvu. Tāpat eh, būtu jādomā par alternatīviem risinājumiem, ja puses atsakās parakstīt nolīgumu. Un mums nevajadzētu pieļaut, ka Kenija uh, eh, cieši no tā, kā citas valstis nerīkojas atbildīgi. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Vai vēl kāds vēlas uzstāties? Lūdzu, uz kā kellere. Paldies, daudz kas jau ir teikts, tādēļ eh, es pārāk gari nerunāšu. Es nedomāju, ka būtu saprātīgi pieņemt uh, deleģēto aktu attiecībā uz Keniju, bet, ja es saprotu, komisija nav paredzējusi atsaukt šo deleģēto aktu. Ja Tanzānija prasa papildu laiku, lai ņemtu vērā Brexit sekas, es domāju, ka šīs pamat, ir, tā ir pamatot prasība. Arī mēs citi vēlētos labāk izprast, kāda varētu būt Brexit ietekme, un tādēļ nevar vienkārši noraidīt šādu pamatojumu, kā. Ka nu, vienkārši aizbildināšanos. Jā, šis ir tiešām uh, pamatots arguments papildu termiņa prasīšanai. Es domāju, ka mums uh, būtu tāpat jānostiprina cilvēku tiesību uh, prasības un jā, padome ratificē to visu vēl pēc gada, nu tad to nevar teikt par ļoti ātru rīcību. Nu, es piekrītu izskanējušai kritikai par šo pieju, par eh, Keniju mēs jau konstatējām, kāda var, kādas var būt zekas, un mums visiem jāstrādā labāk. Marija, paldies! Es e, neatkārtošu to, kas jau tika teikts par šo nolīgumu, bet ir svarīgi runāt par jaunās paudzes nolīgumiem ar Āfriku un ar ANO uh, jārunā par ANO ilgspējīgas attīstības mērķiem, par COP21, bet par to mēs šobrīd pietiekam nerunējam. Protams, tas ir saprotams, jo sarunas ir uzsāktas pirms vairākiem gadiem, bet es domāju, ka ir jāņem uh, vērā uh, arī uh, jaunākā attīstība, vedot sarunas ar Āfrikas valstīm. Tāpat ir jādomā par to, kas notiks pēc Kotonu, jo šie tirzniecības nolūguma balstās uz Kotono nolīgumu, kura darbības termiņš beidz 2020. gadā. Un mums ir jāizvērtē, kā šis Kotonu darbības termiņa beigas ietekmēs uh, mūsu saistības un tirzniecības nolīgumus. Tālāk par, uh, šo, par ilgspējīgas attīstības nodrošināšanu un par monitoringa mehānismu. Arī par to mums jādomā. Izmantojot uh, brīvās tirzniecības nolīgumus, tad viss būtu jāskaņo saskaņo ar PTO Tā mums saka komisija, bet es domāju, ka daudz uh, liederīgāk būtu bijis uh, strādāt pie saskaņošanas ar PTO, nevis kaut ko kādam censties uzspiest, uh, jo četras no piecām valstīm ir uh, mazāk attīstītas valstis un teikt, ka nav apusējības, ka šīs valstis ir liberalizējuši savu tirgu tikai par 82% un mēs par 100%. Nu, Tanzānija, Burundi, Uganda. Uh, būtībā viņiem taču nav tādas dzīves līmenis kā Eiropā, viņiem nav tādu pašu aizsardzības mehānismu, kādu pastāv mums. Tālāk par uh, nolīgumu parakstīšanu ar Burundi un kā Eiropai ir uh, grūti parakstīt šos nolīgumus, ir nu, pat publicēti dati par situāciju valstī 348 uh, cilvēki ir sodīti ar nāvi, ir simtiem civiliedzīvotāju nogalināti. Nu, vai tiešām mēs varam parakstīt nolīgumu ar šādu režīmu Austrum Āfrikā? E, tiešām ir jāuzdod jautājums, vai var pārakstīt uh, nolīgumu tikai ar divām, trim valstīm šajā austrumu reģionā. Komisija sākumā teica, ka tas nav iespējams, ka uh, runa ir par piecām valstīm, jānoslēdz līgums ar piecām valstīm, bet jautājums, vai nevar uh, tomēr parakstīt nolīgumu ar vienu vai divām valstīm, kas palīdzētu atrisināt Kenijas situāciju, ir valsts, kas atsakās parakstīt, un tāpat laikā tas arī mums ļautu neparakstīt nolīgumu ar Burundi. Šādu jautājumu es uzdev, uzdodu komisijai. Vēl viens jautājums Eiropas komisijai. Vai nevajadzētu strādāt pie B plāna, pie GSP plus, komisija nekad eh, nav eh, runājusi par kādām alternatīvām GSP plus eh, režīmam, un tas būtu Kēnijas interesēs. Mēs um, neapturētu reģionālo integrāciju, tā nebūtu, tas nebūtu brīvās tirzniecības nolīgums ES Kēnija, bet tas ļautu piekļūt Eiropas Savienības tirgumu, tāpat laikā neradot sarežģījumus četrām pārējām valstīm un vai nevarētu eh, nu, rast risinājumus, lai eh, nedestabilizētu ekonomisko situāciju Kēnijā. Paldies! Tagad vārds Kristofam Fjellneram. Paldies! nu, šis eh, process ir ļoti sarežģīts ar dažāda līmeņa nolīgumiem, EPN, Kotonu un tā tālāk. Nu, man nevis ir saprotams. Es eh, nesen tikai eh, pievienojos šai, šai sanāksmē, jūs jau daudz esat diskutējuši šorīt bet, eh, nu, jāsaprot, ka, eh, jā, atsevišķas valstis nav parakstījušas un ratificējušas EPN. Tas ir cēlonis, bet mani priecē tas, ka Kēnija ir gatava parakstīt un ratificēt EPN, un tad jau problēma būs atrisināta jo deleģēta aktā ir uh, norādīts, ka tiks saglabāts preferences, ja šis nolīgums ir parakstīts un ratificēts. Un ja mēs ticām tam, ko mēs dzirdam, un es tam ticu, nu tad es nesaskatu, kur tad ir problēma. Varbūt jūs varētu man paskaidrot. Nu, protams, var skatīties no citas puses nu, varbūt tas ir kaut kas jauns, man priecē šī Kenijas apņemšanās, bet tad man nedaudz pārsteidz tas, ka šīs debats notiek šobrīd. Vai tagad ir 5 minūtes pirms pusnakts vai 5 minūtes pāri pusnaktī, par to mēs arī varam tagad diskutēt. Kādēļ mēs pirms pāris mēnešiem nerunājām par šiem jautājumiem, tad nebūtu nonākuši šādā situācijā. nu, e, kolēģi vēlas, e, lai termiņš tiktu pagarināts, un varbūt tam ir arī kāds pamatojums. Es nevēlos termiņu pagarināšanu. Nu, ir tik ilgi šis jautājums diskutēts, viss ir atlikts, e, bijis uz vēlāku laiku novilcināts, EPN. Uh, ir eh, nu, dažādi ierosinājumi par to, kā atsākt šo virzību. Un tādēļ es tiešām atbalstu Marijas arēnas priekšlikumu par GSP plus izvērtēšanu. Nu, Kēnijas viedokļa, nu tad ratificējiet šīs 27 konvencijas, rīkojieties, tas jau nav mūsu ziņā bet es domāju, ka mums ir jāsāk šis process parakstot un ratificējot EPN. Ja tas tiks izdarīts, tad nekādu sarežģījumu mums vairs nebūs. Nu, es nezinu, kādēļ tomēr tas netika darīts pirms uh, pāris mēnešiem, kāpēc mēs to darām tad, bet es nesaskatu nekādus sarežģījumus ar uh, ar deleģēto aktu. Sandra, vai jūs varētu tagad skaidri pateikt mūsu Kenijas viesiem, kāda tad būs situācija, ja Kenija ratificēs EPN? Vai eh, Kristofām Fjellneram ir taisnība, ka tad problēma tiks atrisināta? Un tad būs iespēja mm, brīvi piekļūt Eiropas Savienības tirgumu bez nodevām, bez kvotām. Nu, protams, arī citi kolēģi uzdeva daudzus jautājumus. Vārds jums. Paldies, vēlos pateikties ministram, kas uh, ieradās uz šo sanāksmi un tik aizmīgi apliecināja valsts gatavību turpināt šo procesu, ja mēs tiešām arī vēlamies izvērst un stiprināt mūsu attiecības ne tikai tirzniecības jomā. Mēs apzināmies arī, ka mainās uh, noskaņojums uh, Eiropas pilsoniskajā sabiedrībā. Es gribētu kliedēt uh, bažas par šīm reģionālā līmeņa vienošanām bet eh, šīs valstis samitā vai tirsniecības ministru sanāksmē ir vienojušās eh, parakstīt šos eh, nolīgumus. Šīs valstis var tagad parakstīt nolīgumus, un tas arī notiks. Ja Kenija paraksta un ratificē nolīgumu, tad EPN, protams, nesāks tūlīt darboties, bet Kēnija varēs uh, saglabāt pašreizējo pieeju attiecībā uz piekļuvu mūsu tirgumu. Vēlos pateikties Šalca kungam par viņa ļoti detalizēto prezentāciju, runājot par šo ļoti sarežģīto nolīgumu EPN Šeit ir dažādi aspekti, kas jāizprot un gribu arī um, uh, atbalstīt viņu teikto par ilgtspējīgu attīstību un citiem jautājumiem. Un, protams, šeit ir uh, sasaiste ar kotonu un, un šī klauzula dod Eiropas Savienībai iespējas izvērtēt arī zināmā mērā cilvēktiesību situāciju šajā reģionā. Tāpat vēlos uh, kliedēt bažas par to, ka es vai drīzāk komisija atsauc uz GSP, nevis uz GSP. Plus nu, GSP ir šīs režīms, ko mēs varam piešķirt bez, bez pieprasījuma. GSP plus ir jālūdz, lai to varētu saņemt. Un tā tad mēs varam vienkārši automātiski piešķirt GSP režīmu attiecībā uz valstīm, kam ir EPN, nevis GSP vai GSP plus, un tādēļ es tieši atsaucos uz GSP, nevis GSP plus. Tagad daži skaitļi. Šis uh, ir nolīgums ar ļoti liberalizētu reģionu, jau 65% uh, tirzniecības apjoma notiek bez uh, nodavām saskaņā ar uh, PTO un ar Eiropu ir 17% šis tirzniecības apjoms. Un šim reģionam ir 7 reiz 12 gadu monotorijas, un būtībā pēdējais īstenošanas gads ir 2043. gads. Nu, es nezinu, vai tas ir iespējams, domājot par šiem 17% tirzniecības ar Eiropu, kas tad būtu jāliberalizē. Tālāk attīstības kop sadarbība par šo jautājumu mēs visvairāk apspriedām saistībā ar neizpildes klauzulu. Šis reģions vēlas, lai pastāvētu infrastruktūra, lai viņi varētu kļūt par centru Āfrikā ne tikai preču un pakalpojumu jomā un gribu teikt, ka pilnībā piekrītu Kirton uh, Dārlingai par to, ka mums arī ir jāpilda uh, savi mērķi, runājot par attīstību, mēs, mūsu mērķi joprojām ir reģionāla vienošanās. Un bija prieks dzirdēt eh, Kenijas ministra šorīt teikto. Tālāk eh, jautājums par to, kā novērst uh, uh, negatīvu ietekmi uz Kēniju, saglabājot tai um, piekļuvi tirgumu. Bet es gribu teikt, ka mums tomēr jāiesaista visas puses. Paldies! You have a question? Just, just to see. Helmut. Faktiski tika uzdots jautājums, vai tas ir tā, ka ja Kenija paraksta un ratificē, tad saskaņā deleģēto aktu. Tā es, tā es uzprotu, ja viņi izpild to, ko viņi sola un saka, tad mums nebūs problēmas. Atbildi jā. Saskaņā ar regulu, tirgus piekļuvas regulu, kas joprojām attieksies uz viņiem tiešām skaidri jāsaprot, eh, mums jau no rīta bija debata par šo jautājumu. Eh, te bija bažas, ko izteica daži deputāti par Keniju, un eh, tad šīs problēmas tiek liedētas savu deleģēto aktu šo. Vai tas tā ir? Jā, atbildi, jā, tieši deleģēta aktā ir un par šo te problēmu Mēs e, gatavojam šos delģētos aktus, ņemot vērā dažādās situācijas, un par Keniju runānu, jo ir skaidrs, ka 2014. gada nolīguma ratifikācija ļauj palikt valsti regulas par tirgus piekļuvi ietverā. Es e, šeit nerunāju par citām valstīm, piemēram, gan izmanto tāds instruments, kas ir Pasaules tirdzniecības organizācijā, Tālāk, nākamā runā, jā, precizējot. Vai man jāsaprot, ka, e, ja tiks parakstīts un ratificēts šis nolīgums, e, tad mēs būsim pilnībā pārliecināti, ka darbosies tirgus piekļuves regula un arī tas būs saskatāms ar pasaules tirzniecības organizāciju. Vai tas tā būs? Jā, tas ja nebūs ratificēts. Un tas nestāsies spēkā, jo, lai stātos spēkā, ir nepieciešams piecas eh, dokumenti. Bet uh, varbūt eh, šāda situācija pat būtu laba, ka mēs varēsim attiecīgi šo ziņu sūtīt citām Āfrikas valstīm, jo īpaši Rietuma Austrumāfrikas mm, kopiena. Um, ja drīkst, tad es eh, tomēr atkārtošu, ka mēs paturējām prātā dažādas situācijas, jo atsauci uz Rietumu Āfriku šeit eh, absolūti nav vietā, šeit ir atsauce uz pagaidu nolīgumiem, Kēnijai šāda pagaidu nolīguma nav, tāpēc šāds salīdzinājums ar Rietumu Āfriku ir pilnībā nepieņēmums. Otrkārt, eh, šī te. Uh, sastatāmības savietojumības ar regulu un PDO notiekumiem. Tas nav nekas jauns, mēs esam par to jau runājuši jau daudzas reizes, un jūs arī palīdzējāt mums virzīt šo situāciju, lai būtu mm, šie notiekumi caur Pasaules tirniecības organizāciju līdzīgi vai vismaz savietojami Eh, katrā ziņā sanāk tā, ka viena valsts būs saskaņā ar māru, un visi pārējie būs tie, kas ir savietojami ar PTO sadeku, un mm, es jau to skaidroju, un Tanzānijai varbūt šobrīd vēl ir jāpadomā, bet tai brīdī, kad viņi izlēms parakstīt un ratificēt, uh, tad tas saskarnēs ar PTO. Un sadek kopienai mums būs ratifikācija visām valstīm, un viņiem būs arī partnerattiecību nolīgums. Rietumā Afrikā arī ir FN. Un tā ir tāda tehniska detaļa ar jūsu atļauju priekšsēdētāji. EPN ir ļoti ilgs un garš īstenošanas grafiks, un pat ja Gana vai Kodivāra uh, izvēlēsies izmantot pagaidu nolīgumu, tas neizjauks līdzsvaru reģionā, jo līdz iestāsies uh, pilnīga īstenošana, kas varētu ietekmēt reģionu, tad tam būs nepieciešami desmit gadi. Un es esmu pārliecināta, ka arī desmit gadi būs pietiekams periods, lai ar Rietumu Āfriku būtu reģionāls līgums. EPN ir dinamisks process, un tāpēc es uzskatu, ka ir jārespektē dažādas izvēles, dažādas situācijas, un nevajadzētu uh, domāt, ka EPN ir kaut kāds formulārs unikāls. Īsnībā katra valsts ir unikāla un īpatnēja, mums ir jārespektē šo izvēli, un šīm valstīm ir pašiem savas institūcijas un arī savas atļaus tās sniedzu, un viņiem ir lēmumi, kurus mēs absolūti ievērojam. Ja viņi grib kaut ko parakstīt, tad, piemēram, Kēnijai ir tiesības parakstīt, viņiem nav jālūdz atļauj no mums. Uh, Es gribēju teikt šo nedaudz pedagoģisko runu, un es gribēju, lai mēs izvairītos no šīm salīdzinājumiem. E, varbūt nosaukums ir e PM, bet situācija ir pavisam savādāka. Es atvainojos, ministra kungs, vai jūs nevarētu lūdzu pateikt kādus konkrētus datumus, kad varētu notikt Um, ratifikāciju un parakstīšanu. Jūs runājat par septembri, bet varbūt precīzāk. Priekšsēdētāji, paldies! Mēs gribētu parakstīt nolīgumu rīt, rīt no rīta. Un tāds ir plāns. Es neatgriezīšos uh, Kenijā uh, bez parakstīta līguma tas jau ir skaidrs, bet runājot par ratifikāciju. Un pagājuši vakar mēs sapratām, ka rīt parlamentam iestāsies mm, pārtraukuma fāze, atvaļinājums cik precīzi saskaņoti šie laiki. Un, un parlaments atgriezīsies no atvaļinājuma tikai 2. oktobrī. Atkal ļoti interesanti ir šie datumi, bet mēs ņemam vērā to visu Mēs negribam zaudēt piekļuvu tirgumu pat nevienu dienu, ne, jo ļoti daudz cilvēki jau ir izsūtījuši savus pasūtījumus, uzņēmēji gaida apgrozījumu un tā tālāk. Tāpēc apņemšanās parakstīt noteikti ir spēkā, un mēs obligāti parakstīsim un arī skatīsimies, ņemot vērā parlamentu situāciju, lai ratificētu varētu pēc iespējas ātrāk. Mēs e, centīsimies kontaktēt ar parlamentu, nu, un Kenijas valdības apšanās ir skaidri izteikta, un mēs arī gribam virzīt šo lietu uz priekšu un arī saglabāt piekļuvu tirkumu. Paldies, Helmut! Thank... Es gribēju pateikties ministram, kā arī visiem kolēģiem, kas piedalījās šajā ļoti interesantajā diskusijā. Un es gribēju teikt, ka es neredzu nekādu iemeslu, ka, ka ja rīt tiks parakstīts nolīgums, tad arī varētu turpināt deliģētā akta spēkā paturēšanu. Un es gribētu arī pateikties par saturisko pienesumu, ka šeit ir dažādi aspekti un saistībā ar nolīgumu, ko mēs varētu tālāk diskutēt komitejā, un tad arī visbeidzot mēs varētu redzēt arī kāda ir situācija attiecībā uz visām citām valstīm. Uh, jo, kā jau tika nu, pausts, kad kolēģi te runāja par šiem reģionāliem aspektiem, kas ir fokus Eiropas Savienības Āfrikas stratēģijā, tur ir arī akcents Lisbonas līgumā par to, ka ir nepieciešams attīstīt uh, sadarbību ar šī reģiona valstīm, un tam ir jāpliek tādai vadlīnijai arī tad, kad mēs vērtējam Eiropas parlamenta pozīciju attiecībā uz šī nolīguma ratifikāciju. Un tad tālāk trešais komentārs. Es uzskatu, ka mums neapšaubām ir jāstiprina kontakti ar pārējām četrām valstīm, pilnībā saprotot situāciju, kurā atrodas šīs valstis un kāda ir viņu pozīcija attiecībā uz nākotnes tirniecisko un komerciālo sadarbību ar Eiropas Savienību. Viņi izpratni par to, ko tas nozīmē mm, reģiona ilgspējīgai attīstībai. Jādod ir iespēja šīm valstīm attīstīt sociāli, ekonomiskos un sociālo nu, aspektu. Tā, tādi ir šie, šī situācija, šie jautājumi. Un es domāju par šo laika aspektu mūsu divu dienu debatēji, un varbūt koordinātori varētu piedāvāt arī mūsu nākotnes darbu precēto grafiku. Paldies! Līdz ar to mēs esam šo punktu izrunājuši. Tas ir 11. punkts mūsu kārtībā, un tagad 12. Tas ir līdzīgs, tā ir diskusija par partnerības nolīgumu ar Ganu. Un es došu vārdu Fjellner kungam. Es mm, paldies, izteikšos ļoti īsi, mums jau par nolīgumiem bija garas eh, sarunas. 2008. gadā nolīgums eh, ir parakstīts, un tagad Gana ir parakstījusi un ratificējusi šo dokumentu savā parlamentā šovasar. Eh, un Ekavas EPA attiec arī uz Ganu, tas reģionālais nolīgums, un mēs ļoti ceram, ka visas puses līdz 1. oktobrim varētu arī parakstīt un ratificēt šo partnerības nolīgumu. Mēs ļoti ceram, ka tāds būs scenārijs, bet mēs ļoti negribētu, lai lai gan parakstītu šo dokumentu kā pagaidu risinājumu, jo ir svarīgi atbalstīt reģionālo integrāciju un tā tālāk un tā joprojām. Bet eh, ganas nolīgums eh, ietver arī pilnībā bezkvotu piekļuvi Eiropas Savienībai no pirmās dienas, tā, ganai tarifu līnijas paredzētās tiks pakāpeniski liberalizētas 15 kādu eh, laikā. Vispirms vienkāršākās tarifu līnijas tiks liberalizētas, pēc tam sarežģītākas. Bet uh, es negribētu, lai tas tiktu eh, liberalizēts caur šo nolīgumu, bet drīzāk caur reģionālo, kad tas eh, stāsies spēkā. Bet eh, šķiet, tas sasaucās ar to, ko teica Sandra, ka mums ir jārespektē visu valstu suverenā griba, bet no nu, te ir skaidri izteikta ganas vēlēšanās, un mums arī jāņem tas vērā. Vispirms ir jāpieņem to un, un jāpiekrīt pagaidu pirmajam nolīgumam. Bet gaidīsim 1. Eh, oktobri, un es ļoti ceru, ka visas puses ekovasā parakstīs un ratificēs šo patieso nolīgumu. Paldies! Eh, paldies! Nākamā runāte. Pēc visām šīm diskusijām šorīt no rīta eh, ir ļoti mm, grūti nesacināt, ka spiediens ir atmaksājies gan gadījumā. Un, uh, Un vasaras laikā mēs eh, redzējām, ka Gana un Kodivāra ir pakļausies komisijas spiedienam, tika tik izmantot tirgus piekļuvas regula un dokuments tiks eh, parakstīts. Eh, sarunas bija aizsaukušās jau pirms desmit gadiem, kad ekonomiskais konteksts bija ļoti mm, savādāks, un vēl interesantāk ir atsaukties uz iepriekšu diskusiju par Keniju un par Austrumāfrikas kopienu valstis, eh, uz kurām attiec vienāda vērā māra regula. Uh, Ehm, tomēr attieksme pret preferenču saglabāšanu saistībā ar tirgus piekļuvi, tomēr tad situācija šeit ir dažāda, un mēs redzam, ka nav pilnīgi vienāda situācija arī ratifikācijas ziņā. Un tagad runājot par šo pagaidu EPN, un tas ir novecojis, nelīdzsvarots dokuments, un tas arī neatbilst mūsdienu kon tekstam. Tarifa atcelšanas grafiks. Tas ir ļoti atšķirīgs no galējā 2014. gada EPN teksta. Un tādā veidā mēs eh, rosinam, atbalstam atšķirības Ekavas reģionā. Mēs arī negatīvi ietekmējam attīstību Kaut gan Eiropas Savienībai šeit ir jābūt eh, skaidra prioritāte, mums vajadzētu darboties saskaņā ar PTO principiem. Ļoti daudz sadaļu aspektu iztrūkst. Piemēram, pagaidu nolīgumā arī pilsoniskā sabiedrība nav pieminēta. Un eh, komisijas eh, arī arguments, ka šo pagaidu ekovas, nolīgumu aizstās ekovas sepa. Uh, Es tiešām atbalstu entuziasmu politikā, bet galvenais nezaudēt realismu izjūtu. Es neredzu, ka ECOVAS EPA vai EPN tiks ratificēts tuvākajā nākotnē. Mēs neredzam, ka situācija Nigērijā ir tikpat tāda pati kā citās valstīs, un arī ir citas prioritātes, kas parādījušās Nigērijā, un arī Nigērijas valdības ietekmēšana ir viena lieta, bet sadarbība ar Ganu un Hotivāru un attiecīgi sadarbība tur ir kaut visam kaut kas cits. Es, protams, varu tikai piekrist, ka mums ir jāieklausās reģiona balsīs, un ļoti labi, ka Kēnijas ministrs ir šodien mums, un Ganas eh, ministrs arī teica, ka viens no iemesliem. Ja parakstīti, ir arī saistīts ar to, ka palielināsies tarifu nasta par 40 miljoniem virzienā uz Eiropas Savienību. Bet, bet ko es varu teikt? Varu teikt, ka šeit ir atmaksājusies šī spiediena izraisošā politika, kur ir saistīta ar draudiem zaudēt piekļuvu tirgumu. Un visbeidzot, vissvarīgāk svarīgākais, ko gribu teikt, tas, ka pagaidu notlīgumi tiek ratificēti un parakstīti, tas eh, arī tiešām liek apšaubīt par mūsu politiku saskanību reģionālā ziņā. Mums būtu jāveicina ekonomiskās attiecības starp eh, Āfrikas kaimiņu valstīm, un tas ir ļoti svarīgi arī Austrumāfrikas kopiena. Uh, arī Ekovas reģionā šeit ir vēl ļoti daudz darāmā un faktiski, ko mēs darām, mēs vienkārši ceļam barjeras starp kaimiņu valstīm un, manuprāt, tas ir pilnīgā pretrunā ar komisijas un parlamenta mērķiem. Tādā veidā mēs nevēlamies virzīt ekonomiskās partnerības līgums. Lunca kungs, paldies priekšsēdētāji. Es izteikšos īsi. Es, es, ah, e es atbalstu pagaidu līgumus un Mēs eh, ar lielu nepacietību vēlamies turpināt darbu šajā kontekstā. Kolēģi eh, vairākas piezīmes jau izteica, bet man ir vēl papildus jautājumi par situāciju Nigērijā. Varbūt, ka komisija ir labāk informēta par mani, kādēļ Nigērija nevarēja parakstīt šo vienošanos vai tādēļ, ka nu, valdība negribēja vai nevarēja to izdarīt, ko tas nozīmē Rietumāfrikas līgumam, vai komisija cer, ka situācija uh, nogludināsies jau tuvākajā laikā, un ko jūs varētu darīt, lai nu, varētu to panākt? Un tā kā mēs runājam par Gānu un citām valstīm, kas tad notiktu ar šiem pagaidu līgumiem? Paldies! Helmut. Helmut. Our shadow is not here, but I want to make. Ēnu referents no mūsu grupas nav ieradies, bet ir vēl papildus piezīme, kas līdz šim nav izskanējusi. Es pilnībā nesaprotu, kādēļ ar Gānu mēs vēlamies šo pagaidu līgumu, kas. Uh, atšķiras no uh, eh, EPA. Ja runājam par reģionos notiekošo, nu, eh, tas nav tas kalendārs, par ko vienojamies 2007. gadā, un tādēļ es uzskatu, ka ratifikācija, pagaidu EPA ratifikācija eh, apdraud reģionālo sadarbību. Kādēļ uz Gānu nevajadzētu attiecināt to pašu procedūru, kas e, ir spēkā Kenijā. Tas ir jautājums, kas man nodarbina. Otrkārt, Kotivāra. Tur ir uh, tarifu samazināšana paredzēta, bet uh, ganā uz brīdi tas ir apturēts. Nu, uh, Kā to pateikt tagad angļu valodā, saka runātājs? Nu, mēs te nodalāmies, novelkam tādu kā demarkācijas līniju starp valstīm sadarbības jomā. Un kas notiek ar ekovas valstīm? Nu, Malī, piemēram. Kas tur notiek? Vai ar savu spiedienu mēs veicinām uh, attīstību šajā valstī? Uh, Jāsaka, ka Malī ir sarežģīta politiska sociālā situācija, un to izmanto citi spēki savās interesēs. Tagad neieslīgšu detaļās, bet, kad mēs runājam par uh, Francijas kodolu nozari Malī, par urāna atradnēm, tad jau viņi, uz viņiem izdara spiedienu islamistu grupas un tā tālāk. Mēs iejaucamies politiski sociālajos um, attīstības uh, pinekļos, un par to noteikti ir jārunā. Nevar runāt tikai vienīgi par tiešniecību. Sandra. Paldies! Liels paldies visiem, kas izteicās. Šis ir tehnisks jautājums. Jūs teicāt atšķirīgi tarifi īstenībā, nu, mēs te runājam eh, gandrīz par uh, identiskiem priekšlikumiem. Nu, ja mēs te varam runāt tehniskā valodā, tā ir A kategorija. Bet, nu, varbūt es varētu teikt tā, īstenošanas sākums pilnībā sasauc ar to, kas notika uh, slēdzot EPA ar ECOVAS valstīm. Jā, nu, šis, šie ir citi laiki, un uh, mēs te runājam par 2007. gada nomenklatūru, un tas, kas paredzēts ganā, ir jāpiemēro 2012. gada prasībām, un arī ministrs ir runājis par šīm tehniskajām finesēm, un man arī ir uh, eh, bijuši divpusējas tikšanās par visu to. Gribētu atzīmēt gan ir diversificēta tautsaimniecība, ir e, preces, pakalpojumi, kas tur tiek ražoti un kuriem ir jāpiešķir preferences, ja vēlamies saglabāt konkurēt spēju. Un tieši tādēļ arī Eiropa importē uh, ļoti daudz preču no Āfrikas, kam ir liela papildvērtība, un Nigērijā savukārt ir nafta. Mēs nevaram teikt, ka mēs nu tā brīvi varam izvēlēties, ar ko tad slēgt šos līgumus, ar ko nē, bet tā ir valsts suverēna izvēle. Nu, viņiem ir ļoti ierobežots uh, diversifikācijas iespējas pagaidām. Tādēļ varbūt tādas preferenciālas tirsniecības līgumas pagaidām nevajadzētu uzspiest. Un jāsaka, ka Nigērijā norisinās visai plašas debates, neskatoties arī uz citām prioritātēm. Valdība uh, aktīvi piedalās šajās diskusijās, tāpat tirsniecības ministrs to dara. E es cenšos viņiem palīdzēt un Mēs piedalāmies arī uh, šajās sēdēs, un tas ir process, kas ir dzīves pašā valstī, un tas ir kas ļoti labs, redzot, ka nigērieši paši ņem savu likteni savās rokās. Bet, nu jā, tautsājumniecība balstās pagaidām nu, uz vienu preci gandrīz, uz uh, naftu, un nu, ņemsim vērā arī, ka naftas cena nav pārāk stabila pēdējā laikā. Uh, un Gāna ir bijusi ļoti pacietīga. Viņi gaida kopš 2007. gada, pat varētu teikt kopš 2006. gada, jo tas bija gads, kad viņi saprata, ka viņi eh, parakstīs eh, pagaidu epu Viņi uh, ir gaidījuši ar ratifikāciju, bet tagad viņi vēlas, lai viņu investorus neapdraudētu uh, iespējamie pārtraukumi režīmā. Bet mēs esam, protams, gatavi uh, noslēgt šo EPA, reģionālo EPA, un referents jau to skaidroja, tas būtu veiksmīgāk. Uh, It sevišķi runājot par izcelsmes normām, nu, tas ir daudz labāks, veiksmīgāks līgums, un esmu pārliecināta, ka mēs gal galā to noslēgsim. Jāsaka, ka situācija, protams, visu laiku mainās, un EPA īstenošana, ņemot vērā tarifus, uh, neietekmēs uh, reģionu nelabvēlīgi. Mums ir jārunā par konverģences panākšanu. Katrā gadījumā Gāna ir izvēlējusies izmantot instrumentu, par ko tika lēmts jau 6. 7. gadā. Jāsaka, es arī ceru, ka tas uh, mainīsies. 2007. gadā mums nebija kopīgs uh, ārējais tarifs, mums tagad ir uh, šis uh, tarifs ar uh, ekovas valstīm. Un jāsaka, ka tobrīd par to neviens nerunāja. Mums bija ārējie tarifi, un mēs ceram, ka jau ātri Nigērija tos um, integrēs. Tas ir viss, ko var šodien pateikt. Paldies, Fjellner kungs, tagad. Es varu piekrist uh, Džūdai runājot par trūkumiem šajos līgumos. Un ja mēs te runājam par pagaidu EPA, par pārējais EPA. Uh, Nu, jāatceras, uz kādiem noteikumiem tā tiks slēgta. To izveido šo epa izveidoju kā tādu drošības tīklu. Es saprotu, ka Gana vēlas turpināt iet pa šo ceļu un izmantot šo drošības tīklu, bet jāatceras, par ko tad mēs gal galā vedām sarunas. Kad jūs runājat par draudiem, par to, kā mēs te iebaidām savus partnerus, nu, es nezinu, man tas nav paprātam. Mēs vienojāmies, ka pagaidu līgumiem ir jābeidzas, un es zinu, ka uh, lielais vairums, uh, tajā skaitā arī jūsu grupa, par to vienojās. How do we pragmatically solve and help individual countries. Mēs vienojāmies, ka tirgus piekļuvas regulā ir jābeidz darbības laiks, un mēs par to diskutējām ar Kēniju, un es ceru, ka pat tad, ja citi mums pārmetē kaut kādu iebaidi, iebiedēšanu un tam līdzīgi, mēs tomēr varēsim gūt atbalstu. Uh, jo šis drošības tīkls tika izveidots ņemot vērā tieši šādas eventuālas situācijas. Un ne, nedomāju, ka kāds, nu, tagad mēģinātu kavēt uh, no šajā telpā sēdošajiem mar uh, darbības laika beigas. Paldies, saka priekšsēdētājs. Mēs arī ar padomu par to runāsim un tagad esam beiguši šīs sēdes atklāto daļu un pēc divām minūtēm sāksies koordinators sēdes slēgtām durvīm.